So, so let me start the meeting. Sāksim ekonomikas komitejas sēdi. Un pirms mēs varam pāriet pie darba kārtības pirmā punkta, man būs samērā garš teksts jums jānolasa. Bet vispirms darba kārtības pieņemšana. Nekādus eh, komentārus un grozījumus es neredzu no zāles. Pārējie pie nākošā punkta, kas būs nedaudz gar, garāks, un tie priekšsēdētāji eh, paziņojumi, ko ir sagatavojuši uh, sekretariāts. Pirmkārt, nākošā senāksme notiek 21. novembrī. Tāpat ekon locekļi ir informēti par kopīgo sanāksmi ar FEM trešdienas rītā, kur būs balsojums par ziņojumu par dzīvumu līdztiesību. Uh, lai nepārklātos sanāksmē ar taks trīs sēdi, tajā pašā rītā es aicinu mūsu komitejas deputātus ierasties agrāk, lai sanāksme varētu sākt pulksten deviņos. Nākošā eh, paziņojuma daļa ir kopsavilkums par koordinatoru sapulci, kur notika 30. septembrī pirmās nominācijas 2017. Eh, mm, gadam to, to rep, eh, ziņojumu saņēma sociālisti. Nākošais eh, teksts ekonomiskā konverģence termiņi ir paredzēta formālā uzklausīšanai darba grupa finanšu palīdzības eh, darba grupa uzraudzības programma Grieķijai. Priekšsēdētājs norāda, ka atskaitīšanās notiks ekonu komitejā, jo tā ir kompetentā komiteja. Un darba grupas sadarbība tiek turpināta. Nākošā sanāksme koordinatoriem notiek 10. oktobrī. Eh, arī šis datums ir pagājis un tiek eh, sagatavot ziņojums koordinatoru sanāksmēm, kuras notiek 23. janvārī, 26. februārī un 18. martā. Noteikumi, kas groza esas noteikumus, grozītais komisijas priekšlikums. Pēc viedokļa apmaiņas tika nolēmts, ka lai maksimāli uh, ātri varētu strādāt, nesadalot piedāvāto priekšlikumu un paturēt, eh, paturēt to vienā ziņojumā, ir paredzēti termiņi grozījumiem. Iespējams, dosieja sadalījums būs iespējams, ja nepieciešams sarunu laikā ar padomu, tālāk ekonomiskā pārvaldība. Ņemot vērā priekšsēdētāja dalība Eirogrupas sanāksme Vīnē 7. septembrī tika nolemts, ka sagaidot nākamās sanāksmes, šīs punkts tiks iekļauts darba kārtībā koordinātoru sanāksmēji. Ceturtais punkts - finanšu palīdzības darba grupa. Tiek gaidīti ieteikumi tematiem un sarunu partneriem 2019. gadam. Nākošais paziņojums - misijas nākošā gada pirmajā pusē, līdz martam tas ir. Pirmkārt, apmeklējums uz Deutsche Bank Strasbūras plenārsēdes eh, nedēļas laikā Atvainojiet, Deutsche Bundesbank, saka priekšsēdētājs, tālāk pieteikums delegācijas London 28. februārī un 1. martā. Nākošais punkts. Sekojošie temati tiks iekļauti nākošās koordinatoru sanāksmes darba kārtībā. Investīcija firma pārskati, fiskālā kompakta dosie, tiks lūgts jūri atzinums. Un citi jautājumi pēc ministra Lemēra pieteikuma priekšsēdētājiem notiks publiskos klausīšana kontakts 3 sanāksmē otrdien 23. oktobrī un nākošā koordinatoru sanāksme 21. novembrī. That's all probably for chair's announcement, if I'm not mistaken. Un arī ar to priekšsēdētāja paziņojumu ir nol nolasīts tālāk starp institūciju sarunas. Trilogs par Paneiropas uh, personālo pensiju produktu PPP. Trešais trilogs notika 15. novembrī. Komisija nāca klajā ar četriem tekstiem par pārnešanu opcijām, izmaksām, pārnesamību, partnerību. Uh, Eh, provizoru vienošanās vairākos aspektos tika panākta. Nākošais trilogs paredzēts uz 4. decembri. Un tagad beidzot mēs varam pāriet pie darba kārtības 4. punkta, kas ir pirmais mūsu šodienas dosjē, detalizēt tehniski pasākumi eh, galīgai PVN sistēmai, tirzniecībai starp dalību valstīm. Referents ir Fulvio Matušelo. Un Mūsu rīcībā ir 25 minūtes diskusijām. Tā kā Matušela kungs nav klāts, viņa vietā būs Segerhard kungs, kurš tūlīt arī uzstāsies, jo esmu pārliecināts, ka viņš izdarīs ļoti labu priekšlikumu esošiem kopsavilkumam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es nolasīšu referentu paziņojumu. Pirmkārt, viņš atvainojas par to, ka nevar personiski izklāstīt savu viedokli, un be, um, pasakas man, sakarunātājs, par viņa pārstāvību. Par šo dosiju runājot, par P galīgo DPFN sistēmu Eiropā. Mēs runājam jau ilgi, jo pašreizajā sistēma ir sasniegusi savas robežas, un mūsu darbs ir iecerēts, lai varētu panākt labāku vienkāršu noteikumu sistēmu. Esieši um, ietveri tikuši ievēroti des, vairākus desmit gadus, un ņemot vērā vienotā tirgus vajadzības. Uh, izkristalizējas nepieciešamības. Eiropa attīstās eh, dažādos veidos un attiecīgi attīstās izaicinājumi. Referents uzskata, ka mēs nevaram palikt statiski un nevaram tādā, eh, arī tā izturēties eh, statiskā veidā pret pilsoņiem. Ir būtiski atbalstīt MVU lai e, palīdzētu tiem samazināt e, izdevumus un padarīt vieglākas operācijas. Referents pasvītro to, kā darbs, kas tiek veikts kopā ar ēnu referentiem un personālu, ir iecerēts, lai panāktu vislabāko risinājumu, kam vajadzētu būt vienkāršotam un saistītam ar mūsu izveidoto vienoto tirgu. Runājot par skaitļiem, kuri parāda savus robežas. Šobrīd ir ļoti būtiski pienācīgi šo jautājumu risināt komisija. Ir sagatavojusi un priekšlikumā ir paredzēti ļoti interesanti dati un fakti. Referents uzskata, ka ir jāsamazina krāpnieciski darbību iespējas. Uh, un to ietekmi uz Eiropu, pasargājot dalībvalsts no negatīvām ietekmēm. Referents un es cerīgi raugāmies uz iespēju uzklausīt jūsu viedokļus, grozījums un uz, uz saņemt grozījumus kā arī referents ir jūsu rīcībā eh, auglīgai viedokļu apmaiņai un pasakās, ka esat mani tagad uzklausījuši. Paldies par viedokļa nolasīšanu. Eh, Jepe Kofots no sociāldemokrātu eh, frakcijas. Paldies, priekšsēdētāji. Viņa vietā uzstājas Postangs. Paldies. Jepekofots atvainojas, ka nevar būt klāt, un es izteikšos viņu vārdā. Sociāldemokrāta grupa sirsnīgi apsveic sagatavotos priekšlikumus un tehniskos pasākumus, kas ir paredzēti kā stūrakmeņi, lai veidot vienkāršotu un efektīvāku nākotnes PVN sistēmu. Ir skaidrs, ka pašreizējā sistēma nav adekvāta, lai efektīvā veidā apkarotu pārobežu PVN krāpšanieciskās schēmas. Mums ir jāķeras pie cēloņiem šai problēmai, lai samazinātu pārobežu krāpšanos, kas ik gadu tiek lēst uz 41 miljardu eiro. Sociāldemokrātu grupa vēlas paredzēt striktākus kritērijus harmonizētā veidā, kā arī definēt to, kura eh, kuru uzņēmumi varēs izmantot apstiprinātas eh, nodokļu maksātājs eh, statusu. Tāpat ir jāparedz eh, pilna caurskatāmība šī statusa eh, piešķiršanā, un visām dalību valstīm ir jātiek informētām, ja attiecīgais status netiek piešķirts. Mēs aicinām personas, kuras jautājums, kas neatiec uz ne Eiropas nodokļu maksātājiem, skatīt atsevišķā sadaļā ziņojumā. Turklāt sociāldemokrātu grupa aicina referentu sadarbību ar ēnu referentiem uzsākt konstruktīvas diskusijas pār e, iespējamām nodokļu krāpniecības schēmām pēc jaunās sistēmas spēkā stāšanās. Mēs ceram uz auglīgu sadarbību ar referentu šī dosie sakarā. Paldies! Paldies, Paul! Es neredzu nevienu no ECR grupas, tāpat neredzu nevienu no ALDE grupas. Uh, bet ir Molija Skota Kato no zaļajiem. Yeah, you... Jā, es tiešām, but... jā, es tiešām strādāju pie šī dosie PVN pakets ietvaros. Mēs atzinīgi vērtējam komisijas darbību PVN jomā šajā sasaukumā Es runāju par PVN rīcības plānu. Mums jāatceras, ka pašreizējā PVN sistēma, kas tika ieviesta 93. gadā, vienmēr tika atzīta par pagaidu sistēmu. Tas tikai apliecina to, cik sarežģīti ir bijis panākt vienošanos starp dalību valstīm. Tā kā tas ir lielisks ziņas, ka mēs tagad virzamies uz priekšējā jautājumā, un mēs zaļie atbalstam šo paketu kopumā. Mēs esam atzinuši, ka pašreizējai PVN sistēmai ir eh, ievērojami trūkumi saistībā ar eh, augstajām izmaksām, lai nodrošinātu atbilstību un arī daudzajām iespējām eh, krāpšanai. Karuseļu krāpniecība un citas krāpniecības veidi pēc aplēsēm veido 50 miljārdus eiro Mūsuprāt, šis priekšlikums galīgai PVN sistēmai ir solis pareizā virzienā. To tiek harmonizēt eh, tas, kā um, regulē darījumus starp uzņēmumiem, samazina atbilstības izmaksas uzņēmumiem, ieviešot viens pieturas aģentūras sistēmu un tiks palielināta arī produktivitāte, kā arī būs efektīvāk cīņa ar krāpniecību. Tas ļaus uzlabot vai precīzāk sakot, palielināt eh, nodokļu ieņēmumus. Tīpaši tas par labu nāks dalību valstīm, kas saskarās ar fiskāliem ierobežojumiem, bet ir vairāk punktu, par kuriem mēs vēlēties turpināt sarunas ar ēnu referentiem. Pirmkārt, ir nepieciešams izveidot lielāku uzticēšanos un uzlabot sadarbību un informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām, lai direktīvas eh, pareiza īstenošana notiktu. Tāpat arī nepieciešama adekvāta resursi. Mums ir jānodrošina, ka komisija uzskata to par prioritātu un nodrošina nepieciešamo koordinēšanu. Tāpat mēs uzskatām, ka ir e, jāuzlabo sadarbība nodokļu administrācijas e, tīkla ietvaros, at, e, nodokļu atgūšanas jomā. šī definīcijai eh, un nosacījumiem, eh, kā tiek piešķirts status eh, apstiprināto nodokļu maksātājiem, ir jābūt pietiekami stingriem. Un mēs nepiekrītam šajā priekšlikumā iekļautai prasībai palielināt slieksni, virs kura tad būtu PVN ja atmaksas jāveic nodokļu administrācijai. Un gaida sadarbību ar citiem ēnreferentiem, pat ja viņi nav šeit klāt. Paldies! Visi deputāti laikam ir izteikušies. Nav neviens palicis, kurš varētu prasīt eh, iespēju izteikties, tāpēc kopsavilkums par to, kas tad šobrīd ir pieejams. Ar šo priekšlikumu tiek mainīts aptuveni 200 panti pašreizējā PVN direktīvā būtiskākie elementi šajā priekšlikumā ir vienkāršošana tam, kā preces tiek aplikts ar nodokļiem, vienots interneta portāls tiek izveidots. Ir iesniegti 19 grozījumi par šo priekšlikumu nu, no paša referenta, un ar to tiek stiprināts arī komisijas eh, pienākums sniegt atskaites. Nu, un tad eh, pašiem ēnu referentiem jāvienojas, vai tur vēl kaut ko vajag iekļaut. Tagad par termiņiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš 28. novembris 12. dienā. Grozījuma izskatīšana 10. janvāris. Balsošana ekon komitejā 21. janvāris. Tas arī viss. Tagad uh, mums jāizsludina pārtraukums uz desmit minūtēm. Cerams, ka ieradīsies citi deputāti. Diemžēl jāsaka, ka laika apstākļi tuvojas drīzāk tam, ko esam ziemā pieredzējuši. Atcīm redzot, cilvēkiem ir sarežģījumi nokļūt šeit. Tātad desmit minūšu pārtraukums. So, dear colleagues, please uh, get seated. We... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim piekto darba kārtības punktu. That we are matching two reports. Tur mēs skatīsim divus ziņojumus. Uzņēmuma nodokļu uzlikšana nozīmīgs digitāls klātbūtnes gadījumā un digitālo pakalpojumu nodokļu kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, kur rada konkrēta digitālo pakalpojumu sniegšanu. Šīs būs mūsu otrās debates par šiem dosjē, par to projektiem precīzāk sakot. Īsts kopsavilkums par Rozatī ziņojumu. Eh, deputāti ir iesnieguši 120 grozījumu, 14 ir no paša referenta. Lielākā daļa no grozījumiem cenšas izveidot saikni ar bijušo CCTB un CCCTB priekšlikumu Ehm, līdzinējo darbu, ko veids OECD un divpusējiem dubults ehm, aplikšanas ar nodokļiem eh, līgumiem. Ehm, daži vēlas arī tuvināšanos CCCTB, un tie vēlas arī ieviest uh, pārskatīšanas klauzulu. Kas attiec uz tanga ziņojumu, deputāti ir iesnieguši 183 grozījumus, no tiem 29 iesniedz pats referents. Lielākā daļa no grozījumiem ir ar mērķi paplašināt direktīvas darbības jomu, iekļaujot digitālā satura piedāvāšanu, izmantojot digitālos saskarnes eh, kā piemēram mūziku, video, tekstu un eh, tiešsaistes preču pārdošanu, palielinot nodokļu likmi, uh, Ehm, un iekļaut arī pārskatīšanas klauzulu. Par abiem ziņojumiem eh, pirms balsošanas vēl plānots eh, organizēt eh, tikšanās ar ēnu referentiem, lai vienotos par iespējamiem kompromisu grozījumiem. Un paredzēts balsot komitejā 3. decembrī. Pirmajam dosjē referents ir darījuši Rozatī. Viņa lidmašīna ievērojami nokavējusies. Un Erod kungs eh, ir pieteicies uzstāties viņa vietā, lūdzu. Yeah, thank you, Chair. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nolasīšu Rozatī kunga piezīmes. Pirmkārt vēlos pateikties Tanga kungam un arī ēnu referentiem par lielisku sadarbību un auglīgu darbu. Rozatī kungs vēlas pateikties arī sekretariātam par darbu pie šī dosieja Praktiski visi no 120 grozījumiem, tā skaitā 14 no paša referenta, atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs atzīstam, ka lielākā daļa no deputātiem ilgtermiņa risinājumu šajā jomā uzskata par ļoti svarīgu, tīpaši ņemot vērā eh, OECD līdzinējo darbu. Eiropas Savienībā mums ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums, lai dalību valstis nepieņemtu vienpusējus risinājumus, kas novedīs pie regulatīvas neskaidrības, nenoteiktības un traucēs tirgus darbību. Tāpēc referents vēlas pateikties deputātiem par sadarbību pie šī svarīgā jautājuma. Tāpat laikā tiek gatavoti kompromisa grozījumi. Tie ir sadalīti četrās kategorijās Vispirms tie, kas noraida komisijas priekšlikumu, tos referenta kungs, roz, referents Rozati kungs aicina noraidīt. Tad tie grozījumi, kur nepastāv īsti iespējas atrast kompromisu, lai panāktu vairākumu. Un tad ir C grupa, kur ir iespējams izveidot grozījums, un D kas vienkārši ir jāizlēma ar atsevišķiem balsojumiem, un e, varētu būt daļa no kompromisa. Pirmās e, ēnu referents sanāksmes jau ir aizvadītas. Referents ar prieku var e, informēt, ka ir izdevies atrast kompromisus jau. Šobrīd tāda ir 11 bet tas var mainīties arī nākamajās sanāksmēs. Tie aptver pakalpojumus, definīciju, īstenošanas ziņojumu trīs gadus pēc direktīvas īstenošanas uzsākšanas un arī pakāpenes izbeigšanas klausulu. klausulu. Um, Jāņem vērā arī datu privātums un digitaks eh, darbs. Rozatī kungs gaida iespēju tālākajai sadarbībai un saka paldies par to, ka uzklausījāt mani. Paldies! Mēs skatīsim abu ziņojumus kopā. Referents otriem īstelmiņa risinājumu ziņojumam ir Pols Tanks, kurš ir arī eh, ēnu referents ilgtermiņa risinājumu. Es nezinu, vai abus paziņojumus apvienosiet. Jā, nu labi, paldies. Uh, paldies, priekšādātāji. Un sākšu ar nozīmīgu digitālu klātbūtni Rosatī ziņojums. Notika ēnu referentu sanāksme ļoti labā sadarbības garā. Un mēs lielā mērā balstāmies uz darbu, kas jau ir ticis paveikts eh, strādājot pie KKKUNB. Kā, kā Lamasūrs un es esam ierosinājuši to, ka tik tiešām ir jābūt eh, būtiskai digitālai klātbūtnei. Tas bija viens no galvenajiem ieteikumiem, ko paudām ne tikai attiecībā uz Eiropas nodokļu sistēmu, bet arī nacionālā līmenī. Un par to arī runa Rosatī ziņojumā. Un mēs tik tiešām atbalstam šo struktūrālo pieju. Protams, vēl ar vienu notiek diskusijas par tvērumu nozīmīgai digitālajai klātbūtnei, mūsuprāt, būtu jāiekļauj tiešsaistes eh, preču un eh, pakalpojumu pārdošana, un dalībvalstīm būtu jālūdz komisiju vēlreiz atkārtot vest sarunas par dažādiem nolīgumiem, lai atspoguļot nozīmīgas digitālas klātbūtnes jēdzienu. Bet kopumā jau tagad ir labi atspoguļota parlamenta pieņemtā nostāja attiecībā uz KKUNB. Nu, referents sanāksmē runājam ne tikai par digitālo klātbūtni, bet arī otru saistīto dosijē, kas ir uh, cieši savā starpā saistīti, un parlaments vēlētos tādu pastāvīgu risinājumu. Un mēs gribam arī risināt negodīgo nodokļu slogu, kāds ir uh, tehnoloģiju gigantiem. Nu, tās, protams, ir diskusijas, kas notiek ne tikai mūsu parlamentā, par to tiek runāts arī ECOFIN, un galvenie lēmumi jau tiks pieņemti tur. 4. decembrī notiks ļoti būtiskas eh, diskusijas, un mēs balsosim 3. decembrī. Kādai vajadzētu būt parlamenta nostājai? Vēl neesam uzsākuši ēnu referents sanāksmes par DST. Skaidrs ir tas, ka mēs vēlamies struktūrālu risinājumu, bet ir vajadzīgs arī pagaidu risinājums DST formā digitālajā pakalpojumu nodokļu formā. Ir grozījumi par digitālā satura ietveršanu 132 līdz 34. Tāpat ir grozījumi par preču tālpārdošanu tiešsaistē no tiem pašiem deputātiem par 135 un 136. Un tur ierosināts ievērojami paplašināt tvērumu liela daļa parlamenta uzskata, ka vajadzētu paplašināt aptērumu. Un, ja apdomājam, tad tik tiešām pašreizējais komisijas priekšlikums attiecas, piemēram, uz Google un Facebook, bet ne uz Amazon vai Netflix. Vai nu varbūt attiecas uz nelielu daļu no Amazon, bet necik neatiecas uz Netflix. Some members Daži deputāti ierosināja palielināt uh, pašu eh, slieksni, eh, kur tiek ierosināts eh, nodalīt lielus uzņēmumus no ļoti lieliem uzņēmumiem. Tad tiek ierosināts noteikti 3% līmenis 25 miljonu, 100 miljonu un 25% virs 100 miljoniem. Tas ir grozījums no Esteras de Langas līdz 165. Nu, mazliet negaidīti, bet eh, tāds ļoti labs grozījums. Tas ir mēģinājums ieviest šo te pagaidu pasākumu, mērķējot to tieši uz lielajiem uzņēmumiem. Nu, un šai situācijā es domāju, ka varbūt netīšām mēs varētu uzlikt eh, nepiemērotu slogu uh, jaunu uzņēmumiem, kas ļoti ātri attīstās, un tāpat arī diskusijas par slēgšņiem ļoti lielā mērā ir ar to saistītas. Tālāk diskusija par pakāpenisku izbeigšanas eh, klauzulu, šo sunset klauzulu. Tas uh, arī sakrīt ar to, ko es sacīju ievadā, ka tas uh, ir tikai pagaidu risinājums Acīm redzot, eh, tas ir saistīts ar CCCTB īstenošanu. Mums ir ne tikai eh, jāveic izmaiņas starptautiskajā nodokļu sistēmā, bet arī nacionālajās nodokļu sistēmās, lai nonāktu mm, pie tā, ka esam spējīgi atteikties no pagaidu risinājumiem. Cerams, eh, ka šī nākotnē atnāks pietiekami ātri, uh, Uh, un līdz tam acīm redzot, mums nepieciešams DST īstenošana. Paldies! Thank you very much for your statement. Uh, shadow, uh... Paldies! ETP vārdā ēnu referents Tanga ziņojumam ir Gabriels Mato, viņu aizstāja Montaņē. Paldies, ka esat gatavi izteikties! Señor presidente, en primer lugar, agradecer a los dos ponentes. Paldies! Pirmkārt, jau es gribu teikt paldies abiem referentiem par paveikto darbu un priekšlikumiem, kas sagatavoti. Matulkungs, diemžēl, nevar piedalīties, par to atvainojas. Viņš darbojas pēškomitejā šobrīd kā koordinators Stabils satvers ir ārkārtīgi būtisks, uh, lai nodrošinātu digitālas iespējas individiem un uzņēmumiem šajā te 500 miljonu cilvēku plašajā tirgu Eiropas Savienībā. Uh, digitālo pakalpojumu aplikšana ar nodokli. Šeit, viņaprāt, parlamentam ir jābūt realistiskam un jārod kāds veids, kā konstruktīvi dot savu pienesumu šais būtiskajās debatēs. Ikvienam uzņēmumam būtu jāmaksā attiecīgie nodokļi tur, kur tie maksājami. Lai varētu garantēt to, ka ik viena veida uzņēmums maksā tādus nodokļus, kas tiem atbilst, un viņa ekonomika un Eiropas ekonomika un tiek noteikti taisnīgas konkurences noteikumi tradicionāliem uzņēmumiem. Šobrīd sarunās ir četri galvenie punkti. Pirmais no tiem ir kādi pakalpojumi tiek pakļauti šim nodoklim. Tāpat arī par 3% priekšlikumu no komisijas puses. Treškārt, e, būtiska pārskatīšanas klauzula. Un visbeidzot, garantēt to, lai tas būtu pagaidu pārkāpums, un tad, kad būs galīgā sistēma, tāds tiek pārtraukti nodokļu digitālajiem pakalpojumiem. Runājot par pirmiem diviem punktiem, Matokungs nevar piekrist referentu priekšlikumam un uzskatā, ka tās paplašina pielietojumu tēmu un palielināt nodokli ir pasākumi, kas ir jāpētī pilnīgi noteikti. Atsevišķās dalības, val, dalību valstīs, kā Spānijā, piemēram, eh, tiek piedāvāti pašpriekšlikumi. priekšlikumi nav piedāvāti nodokļi, nepaplašināta pielietojuma sfēra. Lemt pār nodokļu palielinājumu vai tā pielietojuma sfēru ir viena no iespējām, bet ir noteikti jāveic ietekmes izspēja, lai garantētu to, ka tie ir proporcionāli pasākumi. Parlaments nevar pieņemt šāda veida lēmumu, kamēr nav skaidrības par to, kādas tam būs sekas. Viena no iespējām būtu lūgt komisijai paredzēt stingru pārskatīšanas klauzulu, kā arī iz, e, izvērtēt visas iespējamās ietekmes, lai pārdzau, pārbaudītu šo pasākumu dzīvotspēju. Un ceturtā punkta sakarā Matokungs uzskata, ka ir būtiski, ja. Jā jāspēr soļi, līdz tiek sagatavoti galīgi pasākumi, un e, digitālais nodoklis būtu tikai pagaidu pasākums. Noslēgumā ir jāuzsver parlamentu nozīme šajā procesā, lai mūsu noma būtu konstruktīvs devums šajās diskusijās. Neņemot vērā tās to sarežģījumus, kas notiek padomē ir jāparedz tādi pasākumi, kas stiprina mūsu digitālo tirgu un nevis to, kā atsevišķas dalība valstis lem par saviem pašiem pasākumiem, kamēr citas iesaldē priekšlikumus. Paldies priekšsēdētāji, paldies sarunu grupai par visiem pieliktajiem pūliņiem. Thank you very much. Uh... Paldies. Ashley's Fox uh, ir EKR referents abiem ziņojumiem, bet neviena no EKR šobrīd grupā zālē nav. Tremoza kungs aizstāja Alde referentu lūdzu. Paldies! Kā koordinātors izteikšos par abiem šiem dosjē. Kolēģi vārdā, kurš vēl nav ieradies Briselē. Runājot par šo ziņojumu par korporatīvajiem nodokļiem un nozīmīgu digitālo klātbūtni, uh, Ježika kungs atzinīgi vērtē darbu, ko ir paveicis referents pie šī dosie. Un pēdējā sanāksmēs izskanējušie viedokļi saskan arī ar referentu sagatavotajiem grozījumiem. Viņam jo īpaši prieks, ka ir likts um, uzsvars uz to, lai nodrošinātu, ka kritērija un tvērums uh, digitālo pakalpojumu nodoklim ir rūpīgi pārdomāti. Uh, lai rastu iespējami labāku ilgtermiņu risinājumu. Tāpat arī referentam ir prieks, ka tiek strādāts pie tā, lai ilgtermiņa risinājums eh, neskartu uzņēmumu integritāti. Un tāpat arī atzinīgi tiek vērtēts ierosinājums tēmā, proti, ka komisijai būtu jāizvērtē, vai pakalpojumus, ko attiec šie direktīva, būtu jāpārvērtē vēlreiz trīs gadus pēc direktīvas spēkā stāšanās. Nākamajā sēna referents sanāksmēs viņš ir gatavs turpināt diskusijas un ir pārliecināts, ka drīz tiks panākts arī apmierinošs kompromiss. Par otro dosjē, kur arī ziņotājs ir tanks, šeit arī pirms pāris minūtēm esmu saņēmis kolēģi komentārus. Uh, kā Iežeks jau ir paudis iepriekšējās diskusijās, atzinīgi vērtējums ir progress, un tāpat arī referenta ierosinātie grozījumi un citādi referentu piedāvātie grozījumi. Īpaši atzinīgi ir sekojoši elementi, kas izskanēja pēdējās sanāksmēs. Pirmkārt, jānodrošina, ka tvēruma kritēriji un eh, digitālā pakalpojuma nodokļa definīcija ir precīza, tā lai tiktu mērķēts uz iecerētajiem uzņēmumiem. Un viņš arī atbalsta to, ka divus gadus pēc direktīvas piemērošanas komisija izvērtētu situāciju, nevis pēc trim gadiem, kā tas ir piedāvāts jaunākajā kompromisā par 24. pantu. Tāpat arī Pēters Iežeks atzinīgi vērtē to, ka referents piekrīt tam, ka šis nodoklis būtu jāierobežo uz tiem uzņēmumiem, kuru ikgada globālie ieņēmumi ir vairāk nekā 750 miljoni eiro, tādējādi ierobežojot ietekmi uz MVU. Bet atsevišķi mūsu kolēģi iesniegtie grozījumi ar mērķi nodokļu maksātāja definīcijā ietvert tos, kam ir vairāk nekā 25 miljoni eiro ieņēmumu Eiropas Savienībā. Nu, tas atsevišķām dalībvalstīm varētu radīt problēmas, jo tādējādi definīcija būtu uh, pārāk uh, smadnēja. Šī direktīva ir pagaidu risinājums, tas ir jāpaturprātā. Un tāpēc arī Ježeka kungs piekristu tam, ka digitālo pakalpojumu nodoklis būtu piemērojams tiem uzņēmumiem, kuru kopējie ieņēmumi ir 750 miljoni eiro gadā pasaulē. Un visbeidzot, Ježeka kungs nepiekrīt arī nesen iesniegtajam grozījumam proti ierosinājumu noteikt šo nodokli 5% apmērā, ja ieņēmumi ir lielāki par 100 miljoniem eiro. Iešek kungs uzskata, ka tādējādi šis eh, priekšlikums nebūtu pieņemams vairākām dalībvalstīm padomē, un to mēs nevaram atļauties, ņemot vērā to, ka ir jāpanāk kompromiss vēl līdz gada beigām. Nu, lūk, tāpēc viņš mudinātu kolēģus sekot komisijas priekšlikumiem proti 3% digitālo pakalpojumu nodoklis. Paldies! Paldies eh, Tremozes kungam, ka paudāt Ježaka kunga nostāju. Eva Žolī arī nav klāt, viņa ir eh, zaļo ēnu referente, bet ar mums kopā ir eh, Morisa Kato. Paldies! Es arī runāšu par abiem šiem priekšlikumiem. Par Rozatī kunga dosjē viņi gribēja sākt ar paldies vārdiem par līdz šim paveikto un norādīja tikai uz dažiem būtiskiem elementiem. Pirmkārt, zaļie uzskata, ka ir ārkārtīgi būtiski. Tad, kad ir izstrādāta nozīmīgas digitālas klātbūtnes definīcija, tā ir jāparādās visos divpusējos nodokļu nolīgumos, citādi paliks daudz robu. Tāpēc arī esam nākuši klajā ar uh, ierosinājumu uh, aicināt komisiju dalībvalstu vārdā vēlreiz pārunāt uh, nodokļu nolīgumus ar trešajām valstīm, lai mēs varētu veidot tādu visaptverošu, stabilu nodokļu vidi un uh, ceram, ka arī citiem referentu izskatīs šādu ierosinājumu par sunset klauzulu. Ņemot vērā to, ka šis ir tāds īstermiņa risinājums, nu tad tam visam būtu jābūt piemērojama tikai tajā brīdī, kad eh, KKUNB un arī otrs tiesība akts tiks priekš pieņemts, jo citādi ar eh, tikai vienu tiesību aktu pieņemšanu nepietiktu. Zinām, ka nav politiskas vienprātības attiecībā uz šo ideju, bet mūsuprāt ir ļoti svarīgi domāt par kopīgu minimālo digitālā nodokļa likmi Eiropas Savienībā. Nu, jo citādi mēs varētu tikai palielināt izdevīgākās vietas meklējumus. Un par tanga ziņojumu arī Eiva grib teikt paldies par paveikto darbu un atbalsta tvērumu paplašināšanu, lai ietvertu arī tādas platformas kā Netflix un Amazon. Tam pamatā ir ideja, ka Digitālajā pasaulē ir ļoti grūti nošķirt lietotāju no patērētāja, jo abi divi var dot būtisku pievienoto vērtību digitālajiem uzņēmumam. Un mēs atbalstītu digitālā nodokļa palielināšanu no 3 līdz 5 procentiem, jo iepriekšējās maržas komisijas priekšlikumā bija ļoti konservatīvas. Par piemērojamo slieksni nepiekrītam citiem ēnu referentiem, vismaz ne visiem. Uh, šķiet, ka tika svītrot 750 miljonu eiro slieksnis. Mēs gribētu ierosināt paturēt otru, proti 50 miljonu eiro ieņēmumu no digitālajiem pakalpojumiem. Mūsuprāt, šis otrais slieksnis ir tas būtiskais attiecībā uz šo nodokli, un tas jau ir gana liels, augsts slieksnis, lai neskārtu mazos uzņēmumus. Un visbeidzot ir jāizdara spiediens uz komisiju un padomi, lai varētu tik tiešām drīz nākt klajā ar ilgtermiņa risinājumu. Mūsuprāt, labākais veids, kā to panākt, būtu izmantot 116. pantu no līguma par Eiropas Savienības darbību, līdz ar to to visu varētu pieņemt ar kvalificēto vairākumu un koplēmumu procedūru. Mēs visi zinām, ka Junkers un uh, arī Moskovicī kā daļa no Junkera komisijas komandas ir apsolījuši, ka 116. pānta ietveros tiktu skatītas nodokļu aktivitātes, un es domāju, ka ir jāpanāk, ka viņi savu solījumu tur. Ir svarīgi panākt ambiciozu vienošanos par šiem diviem dosjē. Tādējādi mēs varētu parādīt, ka parlaments um, spēj laicīgi rast risinājumu nodokļu jautājumos, kamēr dalībvalstis, diemžēl, turpina bloķēt progresu padomē. Paldies! Paldies, Malī! GOE, FND un NF ēnu referentu arī nav zālē. Varbūt ir uh, kāds, kurš vēlas izteikties brīvā mikrofona ietvaros. Neredzu. Paula, vai tev kas sakāms? Jā, paldies priekšētātāji īsumā. Gribu teikt paldies ēnu referentiem un viņu pārstāvjiem par komentāriem. Kas tad ir uz spēles ar eh, digitālo pakalpojumu nodokli? Mums ir jānovērš tāda situācija, kad valsts darbojas eh, izolācijā. Ir jau priekšlikumi Itālijā, Spānijā un apvienotajā karalistē. Mums ir vajadzīga visa Eiropas pieeja. Tas nāktu par labu vienotā tirgus integritātei. Ir jārunā gan par tiesībām, gan par tvērumu. Gribam panākt uh, vienlīdzīgus spēles noteikumus. Un uh, nav jau jābūt uh, kreisā spārna revolucionāram, lai saprastu, ka mērķis ir vienlīdzīgi spēles noteikumi. Uh, Problēma ir tāda, ka, ja ir nepieciešams ietekmes izvērtējums, tas būs sarežģīti, jo mēs esam tādā nepazīstamā teritorijā. Šeit runa ir par politisko gribu panākt risinājumu. Arī Ježeks ir runājis par to, ka ir nepieciešama ātra pārskatīšana, jā, bet nu neteiksim, ka tad vajag ietekmes izvērtējumu, tas tad visu bloķē. Virzot eh, digitālo pakalpojumu nodokli, uh, pirmās darbības BEPS 15 aktivitātes. Tur bija runa par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Un tā kā Eiropai ir jābūt līderei. Un tādējādi jāvērš ne tikai Eiropas, bet arī starptautisks risinājums. Citādi to visu varētu pārņemt ASV. Tiešām lielā mērā piekrītu tam, ka Mums ir nepieciešams daudz vairāk progresa, ne tikai attiecībā uz digitālo pakalpojumu nodokli, bet arī, ja runājam par KKONB un eh, nozīmīgu digitālo klātbūtni. Mums ir nepieciešams vairākumu balsojums un eh, kūplēmumu procedūra. Uzņēmumi ir lielāki nekā daudzas no Eiropas valstīm. Nu, tāpēc mums ir vajadzīgas, nepieciešams piln, nepieciešamās pilnvaras Eiropā, un to mēs nevarēsim panākt, ja mūsu vidū nebūs vienprātības. Paldies! Thank you! Paldies, Alan! Paldies, priekšsēdētāji, ar jūsu atļauju es eh, izteikšos pēc referenta, bet franču valodā. Es eh, Piekrīt Paula Tanga teiktajam. Jāsaprot, ka DST projekta sakarā ir jārīkojas steidzami, jo vairākas dalībvalstis jau strādā pie nacionālās likumdošanas. Un tas būtu absurdi. Tas nozīmētu simboliskus nodokļus, jo tas um, neveicinātu investīcijas digitālajā jomā viņu pašu teritorijā, un kā jau paskaidroja Pauls, mēs vēlamies veidot vienotu fiskālo sistēmu šajā jomā, runājot par jaunu fiskālo sistēmu attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām visā vienotajā tirgu. Piebildīšu arī to, ka un to jau teica Paustanks. Par ietekmes izpēti runājot, tāda ir vajadzīga. Mums tādas nebūs dalība valstis atsaka to pat padomēji, kas eh, ir um, kritizējama lieta un šīs trūkums eh, ir novērts pie tā, ka mēs gatavojam priekšlikumu neapzinoties eh, konkrētās sekas. Šeit mēs runājam par um, nodokli, kurš kopā veidot kādus pāris miljārdus Eiropas mērogā Francijas gadījumā. Tas uh, tie varētu būt marāk nekā pusmiljards gadā. Un, attiecīgi, ekonomiskās sekas nebūtu tradi, traģiskas. Tāpat arī peļņa nebūtu, gūtais labums pārāk liels nebūtu. Un vai šeit būtu runa par DST priekšlikumu, vai ilgtermiņa akcīzi, rozātī ziņojumu? Vēlēties to, lai ESAO izsakās pirms Eiropas Savienības, e, nozīmētu ieņemt nogaidošu pozīciju, kas šajā gadījumā nebūtu vēlama. Piebildīšu to, ka ASV pirms gada pieņēma nozīmīgu fiskālo reformu attiecībā uz netiešo nodokli, gan attiecībā uz uh, privātpersonām, gan uzņēmumiem. Un nevienā brīdī netika ziņots pār to, kā viņi vēlētos diskutēt ar SAO vai mums par to. Pirms viņi lemj, kāda būs amerikāņu sistēma. Ja ir vajadzīgs, un tas ir vajadzīgs, diskutēt SAO ietvaros ar savienotām valstīm un citiem, ne tikai ar viņiem, tad pirmkārt mums ir jābūt pašiem savai Eiropas sistēmai. sistēmai un tad mēs varam runāt kā līdzvērtīgi partneri. Pretējā gadījumā vienkārši mums būs jāsako tam, kas notiek Savienotajās valstīs. Paldies! Thank you very much, Anne. Uh... Paldies! Nu, es faktiski piekrītu jums. Mums tik tiešām būtu jāpalīdz Eiropas Savienībai realizēt šo priekšlikumu. Tas ir kārtīgi būtiski. Viss cits būtu sliktāk no visiem viedokļiem skatoties. Nu, tā kā es ceru, ka referentu un ēnu referentu kopējais darbs palīdzēs un parlaments dos savu ieguldījumu progresa panākšanai padomē. Paldies jums visiem par diskusiju. Ir nākamā punkta referents ieradies, bet, nu, droši vien, ka mums vajadzētu vēl kādu pauzi. Pagaidīsim citus. Sāksim 15 pāri 4. Un runa būs par MVU izaugsmas tirgu izmantošanas veicināšanas Anders ziņojumu. Sāksim darbu atkal pēc 12 minūtēm. Dear colleagues, uh, would you be so kind and... Kolēģi, mēs pārējām pie mūsu nākošā dosija. Tagad ir 20 minūtes paredzētas septītajam punktam, kas ir kas attiec uz MVU izaugsmas tirgu veicināšanu, izmantošanas veicināšanu, referenti Rani Sanders no Tautas partijas. Un es došu bez kavēšanās vārdu referentē, kura vēl labāk nekā es paskaidros, par ko šeit ir runa. Paldies, priekšsēdētājs! Iesākumā es vēlētos pateikties kolēģiem, ēd referentiem par piedāvātajiem grozījumiem. Tāpat vēlos pateikties arī par kopīgo darbu, kuru mēs esam līdz šim paveikuši. Šis ir teksts, kurš attiecas uz izaugsmas tirgu maziem vidiem uzņēmumiem, un tā ir iespēja, lai Eiropā varētu veicināt šīs specializētās platformas maziem un vidiem uzņēmumiem. Līdz šim tikai trīs platformas ir parādījušās, un tāpēc, ja mēs vēlamies šo kustību veicināt, paredzēt papildus atvieglojumus, lai piesaistītu vairāk MBU šajā tirgū, kā arī dot iespēju attīstīt jaunas platformas. Kā jau es sacīju iepriekš, MVU ir vairāk nekā 90% uzņēmumu Eiropā, un tās ir ar, nozī, ir ar nozīmīgu lomu Eiropas atvesaļošanā pēc krīzes. Pastāv daudz programmas, kas atbalsta MVU Eiropā, bet ļoti bieži mēs e, nepilnībā apzināmies specifiku MVU un it īpaši finanšu tekstos, kur tiek piedāvāti samērā nedaudz atvieglojumi, jo vienmēr pastāv fragmentācijas risks un, saprotot šīs bažas, ir nepieciešams piedāvāt nozīmīgāks atvieglojums, un tas arī tiek paredzēts šajā tekstā. Tā kā Darbs jau ir pavirzījies uz priekšu, ir bijušas divas sanāksmes ar ēnu referentiem, viena tehniskā sanāksme šodien pēcpusdienā. Tad es gribētu teikt dažus vārdus par to, kā virzās mūsu diskusijas. Domāju, ka vairākos tematos, piemēram, likviditātes līgums, mēs esam krietni pavirzījušies, vai tas pats attiec uz pārskatīšanas klauzulu, kura skār nozar likumdošanas. Tāpat arī mēs mēģinam lietas precizēt tur, kur nereti pastāvēja pelēkās zonas likumdošanā. Šobrīd vēl ir izcināms viens no jautājumiem, kurš attiecas uz eh, sarakstu ar iniciētajām personām, kas tiek ies, jāies, eh, jāiesniedz eh, kompetentiem iestādēm, kā arī kritērija privileģētai informēšanai. Šeit ir vairāk viedokļu, un es tomēr ceru, ka man izdosies panākt to konverģenci. Uh, Par informāciju runājot, uzņēmumiem eh, tā ir jābūt to rīcībā un jāspēj to sniegt kompetentai nacionālajai lēmēji stādē pēc pieprasījuma, un cits viedoklis pastāv, ka šī informācija ir jānosūta regulāri. Lūk, šie ir divi pagaidām pretrunīgie bloķēšanās punkti. Es vēlētos panākt to, lai informācija tiktu sniegta tikai pēc pieprasījuma, jo Ja mēs sistematizēsim informācijas nosūtīšanu kompetentajām lēmēju iestādēm, tad būs stingrāki noteikumi izaugsmas tirgu MBU nekā regulētajā tirgu, kas ir paredzēts citu tipu uzņēmumiem. Un ja mēs vēlamies panākt atvieglojumus MVU, tad mēs nevaram no vienas puses teikt, ka mēs eh, veidojam atvieglojumus, no otras puses stingrāks noteikumus. Lūk, šie abi punkti vēl ir diskusija etapā. Un tad iespējams vēl viens trešais punkts, kurš attiec uz sliekšņiem. Bet neskaroties klāt Mifidam, ne arī prospektus, uh, Par to mēs runāsim vēlāk, lēmums šeit pieņemts nav. Mēs tiekamies rīt ar ēnu referentiem, bet jau tagad es vēlos viņiem vēlreiz pateikties par darbu. Paldies par izklāstu un informāciju par progresu. No Nīna Gilla no sociāldemokrātiem. Thank you, President, and uh, thank you. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies Annai par uh, šo ziņojumu un uh, tā prezentāciju. Paldies arī komisijai par šo priekšlikumu. Es tik tiešām uzskatu, ka ir svarīgi veicināt uh, piekļuvi tirgiem MVU, un mana grupa to kā ideju arī aizstāv jau no prospektu direktīvas laika. Kā jau Anna norādīja, mums jau ir bijušas vairākas tikšanās ar garām diskusijām par šo dosjē. Man prieks, ka lielākā daļa no maniem grozījumiem ir tikuši iekļauti kompromisos, ko referenti sagatavojusi. Priekšsēdētāji, man grozījuma mērķis bija nodrošināt līdzsvaru starp labāku piekļuvi finansējumam no vienas puses un no otras puses aizsardzību investoriem. Manuprāt, kompromisos arī šis pareizais līdzsvars ir panākts. Es arī atbalstu administratīvā sloga mazināšanu Tāpat laikā gan uzskatu, ka tas ir svarīgi, lai nacionālās kompetentās iestādes uh, tiktu arī turpmāk informētas. Un man varbūt visstrīdīgākais jautājums šajā ziņojumā ir eh, MVU definīcija. Kaut arī es saprotu nepieciešamību paaugstināt slieksni, kas ir noteikts MIFID, uh, Es saprotu arguments, bet tomēr es esmu ļoti nobažījusies par izmaiņu no 200 tūkstošiem eh, pāriet uz 750 miljoniem. MIFID stājās spēkā nesen, mēs jau grozījām definīcijas, nepadomājot par to, kā tas ietekmēs citas jomas. Es vēlētos eh, lielākus stimulus, kas ļautu lielākam MVU skaitam izmantot izaugsmas tirgus. Tomēr dažās dalību valstīs palielinot līdz 750 vai līdz 500, nu, tur būs runa par liela daļu no organizācijām šajā valstī. Tādējādi izjūgs visa šī lieta. Un tas e, skar ne tikai izaugsmas tirgus, bet tas var arī traucēt e, tam darbam, ko veicām apkarojot izvairīšanos no nodokļu nomaksas, e, tiek radīti caurumi likumdošanā. Tiks radīts arī zināms apjukums it īpaši attiecībā uz EIB finansētām eh, programmām. Tā kā es teiktu, ka ja mēs ieviešam grozījumus pašreizējos skaitļos, tad to vajadzētu ierobežot un attiecināt tikai uz šo jomu, un lai tas nenotiktu uz mazāko MVU eh, rēķina. Tas varētu būt būtiskākais kompromiss, pie kura mums vēl būtu jānonāk nākamajā sanāksmē. Bet savādāk liels paldies un ar nepacietību gaidu šī dosie noslēgumu. Uh, paldies, Nīnā! No ECR grupas nav neviena klāt, bet ir Alde referents Tremosa. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Sārnai Sandersai par veikumu un arī labo sadarbību ar citiem ēdu referendiem. Es turpināšu angļu valodā, jo mana franču valoda nav tik spoža. Dārgie kolēģi, mēs pārstāvam dažādus vēlētāju apgabals, kuros MBU ir būtiska daļa mūsu uzņēmuma tīklā, manā gadījumā Es pārstāvu Katalonijas liberāļu uh, partiju. Katalonijā ir 8000 multinacionālu uzņēmumu klātesoši, bet, uh, nes, bet neskaitāmi mazie vidēji uzņēmumi. Tāpēc ir būtiski, lai MBU būtu ar pienācīgu piekļuvi finansējumam, kā jau Nīna sacīja, mums ir jāveicina piekļuvi kapitāla tirgam šiem MBU. Un mums ir Jāatzīmē arī tas, ka iespējas nav vienā līmenī MBU viscaur Eiropā. Ziemeļu valstīs ir eh, citas iespējas piekļūt finansējumam un Eiropas dienvidos. Problemātiski ir tas, ka daudzi MBU ir ar tikai vienu finansējumu avotu ar bankas kredītu. Tāpēc ir nepieciešama likumdošana un uh, direktīvas kā šī, lai mēs varētu harmonizēt un izplatīt vislabākās prakses viscaur Eiropā. Runājot par kompromisiem, A kompromisā mēs uh, vēlamies spēcīgāku esmalomu, jo mūsuprāt tās pieredze būtu ļoti noderīga. Liberāļi piekrīt eh, visiem kompromisiem. Mēs eh, tomēr B kompromisa gadījumā vēlētos eh, pārskatīt šos jautājumus rītdienas sanāksmē, jo pirmais projekts mums patika labāk un izbeidzot C kompromisā, mūsuprāt, kā jau sacīja Nīna tikko. Mēs nevēlamies veidot papildu birokrātisku nastu MVU. Ja tas attiecas uz prasībām finansējuma saņemšanai, bet visā pārējā mēs esam mierā ar tekstu, tāpat mēs redzam, ka Eh, kapitāla prasības ir iekļautas, lai piekļūtu likviditātei. Eh, eh, kapitāla vērts papīri arī šeit ir iekļauti, un visā pārējā domāju, ka mēs panāksim plašu konsensu. Lai pabeigtu šo ziņu, paldies Tremosa kungs, no zaļiem referenti nav, bet ir no goja grupas Paloma Lopesa Bermeho. Paldies! priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties eh, Anai Sandersai par veikumu un pūliņiem integrēt tik tehnisku un sarežģītu tematu. Mēs turpinām uzskatīt, ka šī instrumenta nelielais pielietojums neuzlabosies ar tehniskiem uzlabojumiem, bet eh, tas eh, varētu Eh, neatbilst eh, uz to liktajām gaidām. Piekļuvu finansējums eh, ir patiesa problēma un risks, tāpēc mums ir jāliek uzsvars uz komunikāciju un informāciju kā svarīgākiem elementiem. Un papildus tam, ka tiek stiprināti visi tie mehānismi, kuri garantētu to, ka īpašums netiek apdraudēts šāda veida finansējumu izmantots. Un no otras puses. Mēs uzskatām, ka MVU definīcija ir e, jāparedz tā, lai nebūtu šaubu, kas var saņemt šo e, finansējumu. E, pārāk plaša spektra uzņēmumu izveidošana varētu sagrozīt e, sākotnējo priekšlikumu un nebūt noderīga specifiskiem e, tirgum. Tāpat arī būtu noderīgi samazināt visas administratīvās nasmes, e, nastas un panākt to, ka šeit ir runa par drošu, caurskatāmu nacionālo tirgu kopumā. Uh, manas izklāstie jautājumi man ir viss problemātiskākie mūsu grupai, bet ceram uz vislabāko rezultātu. Paldies, un tas bija pēdējais sēnu referents. Vai referenti tagad vēlētos eh, sniegt komentāru. Eh, nē, šobrīd īpaši komentāru no manas puses nav. Es tikšos atkal rīt ar kolēģiem, lai mēs varētu diskusijas par šo tematu turpināt. Arī es vēlos uzsvērt to, ka ļoti augsti novērtēju labo sadarbības gribu un esmu pārliecināts, ka izdosies panākt labu rezultātu. Ekonu komitejā balsojums notiks 3. decembrī, balsojums plenāra sēdē vēl nav ieplānots. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt 7. punktu un šoreiz bez pārtraukuma ļoti jauki varam pāriet pie astotā šodienas punkta, kas ir fiskālis programmas izveidošana. Mūsu referents ir Svens Gigolds. E, šeit būs grozījuma skatīšana, no kuriem 35 iesniedz referents un 77 iesniedza citi deputāti. E, man tika ziņots, ka tiek gatavot kompromisi, bet tagad bez kavēšanās došu vārdu referentam un pēc tam ēnu referentiem. Gigolds, vārds jums! Mm, yes, uh, well, thank you very much, Chair. Uh, just would like to... Paldies, priekšsēdētāji, informēju jūs, ka kompromisi ir izdalīti jau, un mēs pie tiem strādājam. Politiski šis ir ļoti garlaicīgs ziņojums, kas ir uh, kontrastējoši ar uh, jomas svarīgumu. Domāju, ka parlamentā. Mēs, mums ir tradīcija atbalstīt Eiropas Savienību cīņā pret nodokļu nenomaksu, krāpšanos ar nodokļiem, izvairīšanos no to nomaksas un šajā sakarā. Vēlos piebilst, kā grozījumi ir iecerēti. Šajā pašā garā un esam gandarīts par to, ka visās politiskās grupās eh, ar vienu izņēmumu, ko nosaukšu vēlāk, ir bijis atbalsts uh, galvenajām idejām, kas ir iekļautas fiskālis ziņojumā. Notika dažas konsultācijas ar papildu interesētajām pusēm, kur mums izdevās eh, tekstu pieslīpēt, bet kopumā visi pamats priekšlikumi ir atbalstīti un es ņemu vērā arī uzlabošanos no kolēģu puses. Uzlabošanos uzlabojums no kolēģu puses. Pārāk daudz strīdu nebija attiecīgi, un ņemot vērā projekts caurskatāmību un par, nodrošinot to, kā tās politiskās prioritātes, pie kurām mēs esam strādājuši, tā skaitā īpašajās komitejās, un kas tiek atspoguļotas eh, tad, kad mēs runājam par uzlaboto sadarbību starp nacionālajām nodokļu administrācijām, uh, kā arī e, ir vienprātība par to, ka jāuzlabo e, budžeta priekšlikumi un jāiekļauj tie zem kopējā e, DFS jumta. Bet atsevišķos gadījumos nebija pietiekama atbalsta, lai palīdzētu attīstības valstīm panākt to sadarbību daudzpusējā informācijas apmaiņas sistēmā, kas būtu ļoti svarīgi, jo attīstītā pasaule šobrīd veids automātisko informācijas apmaiņu un atsevišķām attīstības valstīm problēmas ir. Eiropa varētu palīdzēt ar savu pieredzi šajā sakarā, tāpat arī ārpus Eiropas 27 vai 8 valstu robežām. Tāpat ECR neatbalstīja prioritāro jautājumu sarakstu, kuru mēs izmantot kā vadlīnijas, sagatavojot prioritātes fiskālijas programmā. Diemžēl tie, kuri iesniedza visvairāk jautājumu, zīmju ar saviem grozījumiem šodien nav klāts, bet informēju, ka 20. novembrī notiek ēnu referents sanāksme un ņemot vērā plašo vienošanos. Esmu jau to piedāvā, uh, ieteicis personāla līmenī, jā. Ja Eh, problēma nebūs, tad balsojums varētu notikt 27. novembrī, un pēc tam to varētu skatīt plenārā sēdē kā vienu no DFS eh, dosjiem. Domāju, ka mēs tādā veidā nospraustu labu standārtu citām komitejām, kuras strādā pie DFS dosjē, rīkoties ātri, tad, ja visi var vienoties, tas varētu būt ļoti noderīgi, un fiskālis ir doderīga programma, kas ir pierādījusi savu pievienoto vērtību, un mēs varam to pat uzlabot. Paldies! Paldies par šo prezentāciju ļoti garlaicīgajam, bet svarīgajam ziņojumam, un tagad vai. Alēns grib izteikties tautas partijas vārdā, jo Dimitrijs Stojans nav klāts ar prieku, bet es nepārzinu kolēģi Stolaģenu viedokli. Es um, pilnībā atbalstu referentu piedāvāto filozofiju, un es domāju, ka viņš ir labu humoru izjūtu, uh, sakot, ka šis temats ir garlaicīgs. Šis temats ir politiski nozīmīgs, ekonomiski nozīmīgs, un jā. Ja mums uzdevās šī sasaukuma laikā pavirzīt uz priekšu cīņu pret optimizēšanām un nodokļu uh, krāpšanos, izveidojot Eiropas kopējos noteikumus, kas varētu pa, uh, pat nodrošināt kopējo nodokļu bāzi, tad mēs nebūsim viltīgi zaudējuši laiku šajā likumdošanā. Paldies, Alēna, par tā uzstāšanos, neraugoties uz to, ka tā nebija plānota Un tagad vai kāds būs no sociālistiem, vai iekungs eh, Pervāns Šeberes. Ēna referencija Rīgas eh, Baļē, bet es kā koordinātori būšu ēnu referenti ēnu referentam. Mūsu grupa apsveic šo ziņojumu. Redzēsim, eh, kāda būs kompromisa. Protams, svarīgākais Jautājums ir, vai mūsu nu, grozījumi ir labi iestrādāti, bet svarīgi mums ir saskaņa ar um, iepriekšējiem tekstiem un uzņēmumu fiskalitāti, informācija apmaiņa, administratoru sagatavošana, um, jaunie izaicinājumi, jaunās programmas un šie jautājumi. Nākošā prioritāte ir grūtības, kas var rasties eh, fiskālajā sadarbībā Eiropas līmenī. Uzsāk pārdomu šajā sakarā pār eh, nodokļu administrāciju pārstāvību Briselē un mēģināt laust ledu starp administrācijām, kuras, dēļ, kuras savu struktūru un citu iemeslu dēļ strādā atsevišķos ziloņu kaulu torņos. Vajadzētu šo darba kultūru mainīt. Un šajā sakarā mēs e, vēlamies pasvītrot mūsu 74. grozījumu un attiecīgu apsvērumu, kur mēs piedāvājam šajos semināros un tikšanās reizēs starp e, administrācijām administrāciju arotbiedrību pārstāvi arī tiktu piesaistīti, jo dažkārt izveidojas stāvoklis, kā, kur arotbiedrības labāk apzinās politiskos riskus un varētu būt noderīgi to ņemt vērā. Mūsuprāt, tā varētu būt neliela neatkarīga struktūra, kur vajadzētu panākt regulāru kontaktu esamību un iespējams arī ar komisiju, ar mums pašiem, lai mēs varētu apzināties reālo situāciju. Papildus labākai sadarbībai starp fiskālajām administrācijām e, būtiski ir naudas atmazgāšanas novēršana un ir šajā sakarā jāatgādina ka digitalizācija ir e, izaicinājums pats par sevi, un e, mēs to neatrisināsim ar fiskālis programmu, bet ir skaidrs, ka fiskālis programmai ir jāpiemēro sav, tās rīcībā esošie instrumenti šai digitālajai ekonomikai. Paldies! Paldies! Pervanšai Beresai! no ECR referenta nav klāt, ļoti žēl, kā jau to norādīja e, Gigoldkungs, bet ir Tremosakungs, kurš ir savas grupas vēstnieks. Paldies, priekšsēdētāji, arī es esmu koordinators un būšu ēna mūsu ēnu referentām. Mūsu ēnu referents ir Karolīna Naktehāla un, kā saka, vācieši Karolīna man teica, ka tu esi paveicis ļoti labu darbu. Un es tevi apsveicu šajā sakarā. Un mm, turpināšu uh, nolasot Karolīnas sagatavoto tekstu. Šis ir ļoti pozitīvs ziņojums. Liberāļiem šajā sakarā ir seši mērķi piedāvātojos grozījumos. Pirmais no tiem Prioritāte jāparedz darbībām, kas attiec uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Un, ja budžets tādu iespēju dod, tad jāveic darbības ar attīstības valstīm otrkārt. Kā Karolīna man sacīja, eh, pretkrāpnieciskie pasākumi pret dalībvalsti varētu pārcelt krāpšanos uz kaimiņu valstīm. Lai to novērstu, komisija darbības ir jākoordinē. Treškārt, fiskālis jāparedz ar iespēju modernizēt un auditēt rīkus, kuri tiek vienoti piemērot Eiropā. Ceturtkārt, liberāļi atbalsta budžeta, budžeta palielināšanu par 380 miljoniem eiro. Un mēs to uh, paredzējām pagājušās nedēļas ziņojumā. Eh, piektkārt, komisija aktualizē darbību sarakstu un sestkārt, liberāļi nevēlētos lūgt atkārtotu ziņošanu no dalību valstīm. Uh, un paredzēt to vienotā ziņojumā. Karolīna cerīgi raugās uz sadarbību ar jums tu, tuvākajā sanāksmēs. Paldies! Paldies! Jūs ļoti noderīgi šodien aizvietojat ēnu referentus. Vai kāds vēlas izteikties goja grupas vārdā? Nē, tādā gadījumā arī no NF nav nevienu, tad es varu. Vai kāds grib izteikties smīgi brīvajā mikrofonā, vai varbūt vēlas izteikties komisija? Nē, tādā gadījumā es varētu dot vārdu referentam atkal. Jā, mm, dārgie ēnu referenti, dārgo alēnu un ēnu referentu pārstāvji. Pirmkārt, mēs esam pamatā iestrādājuši no, nu, grozījums no visām grupām, kuras izteicās, tie ir eh, arī Stolojana sagatavotie ziņojumi, tāpat Pērvanš sacīto no sociāldemokrātiem. Varu šeit tikai teikt, ka es atbalstu jūsu priekšlikumu par šādu semināru veidošanu. Tomēr es no iepriekšējām sarunām sapratu to, kā bija nolūks iecerēt kaut ko institucionalizētāku. Mēs esam arī saņēmuši informāciju par to, ka tas, ka dalībvalstis pieņemtu e, fiskāliskā sadarbības e, mezglu starp nacionālajām nodokļu administrācijām, ka iespējams tomēr uh, tas netiktu akceptēts, un tāpēc tas nav iekļauts e, eh, grozījumā. Tāpat arī nav neviena grozījuma, kas to piedāvā. Ja vēl tas ir uz jūsu darba galda, šeit es uzrunāju sociāldemokrātus, tad iesniedziet to līdz trešdienas eh, sanāksmei. Ehm, pēc tam Alde grozījumi ir integrēti kompromisos, izņemot vienu, kas juridiski nav iespējams, jo jūs piedāvājat prioritāšu sarakstu pirmajā līmenī, kas pēc tam ir jākoriģē ar deleģēto aktu. Līdz ar to vai nu mums kaut kas ir pirmajā līmenī, bet to nevar grozīt ar deleģēto aktu, vai arī mums ir kaut kas deleģētajā aktā, bet Ja tas ir pirmajā līmenī, tad mēs to nevaram grozīt ar devaģētu aktu. Šeit ir lietas jādara savādākā veidā, un esmu atvērts diskusijām. Un tagad eh, visu sakot īsāks, turpināsim labo sadarbību šī dosie sakarā un mēģināsim panākt to, ka lai fiskālis gūst uh, vairāk caurskatāmības un politiskās vadības gan no Eiropas parlamenta, gan arī vairāk resursu, jo tas ir apliecinājis savu pievienoto vērtību. Paldies, uh, Sven, paldies citiem ēnreferentiem. Balsojums komitejā notiks 27. novembrī. Un tagad mēs varam uzskatīt 8. punktu par pabeigtu, un tagad 5 minūšu pārtraukums, un turpināsim sanāksmi. Tu vadīs Pervanša Beresa, kura ir piekritusi piedāvājumam vadīt eh, šo sanāksmi turpmāk. Euh, Darbie kolēģi, aicinu tagad turpināt sanāksmē ar um, par pusminūti apsteidzot paredzēto darba kalendāru, un mēs pāriem pie devītā punkta, kas ir Nīnas Gila ziņojums par E, nosaukums manā priekšā ir tikai angļu valodā, bet e, to varētu nosaukt mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni. Mēs skatām šodien grozījumus, zinot to, ka arī NV un ITRE komitejas gatavo atzinumus šajā sakarā. Un uzreiz došu vārdu Ninai Gilai, kura izklāstīs mums savu redzējumu par cik mums ir iesniegto grozījumu 242. Tad mums būs pietiekami liels diskusijas. Kind of everybody... Jā, paldies, priekšsēdētājs. Tikai gribēju visiem atgādināt, eh, par ko ir ziņojums. Kopsavilkums pavisam īsi ir šāds. Finanšu etalonu jomā ir nepieciešams precizēt lietas, vajadzētu finanšu etalonu tirgu saskaņot ar saistībām, kas uzņēmts Parīzes nolīgumā. Jāskatās nākotnē, nodrošinot saskaņotību nākotnē un juridisko noteiktību tāpēc tas ir jāsaskaņo ar citiem tekstiem. Šeit ir arī dažas jaunas idejas, ko esmu iekļāvusi, lai veicinātu sektora konkurētspēju. Tur ir jānodrošina pietiekama caurskatāmība. Tāpat arī ir paredzēta pārskatīšanas klauzula, lai analizētu šīs jaunās regulas ietekme attiecībā uz finanšu etalonu sektoru un vai tas sakrīt un saskan ar saistībām Fra um, Parīzes uh, nolīguma ietvaros. Jā, kā jau tik norādīts, 242 grozījumu, kurus es varētu sadalīt četrās lielās grupās. Mēs jau ar ēnu referentiem apspriedām tos. Pirmā grupa. Tas, ko jūs norādījāt, mazoglekļa etaloni un labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonu. Nav īstas vienprātības eh, par to, ka šie nosaukumi ir gana precīzi atspoguļoja to, kāds ir šī priekšlikuma mērķis. Mums ir nepieciešams panākt, ka ne tikai nosaukums, bet arī definīcija ir pietiekami skaidra un lai investori netiktu maldināti. Tāpat laikā mēs vēlamies integrēt ilgspējību finanšu sektorā un būs jāizmanto kategorijas. Deviņdesmit divos grozījumos ir ierosināti dažādi nosaukumi sākot ar negatīvo oglekļa ietekmes etaloniem, pozitīvas ietekmes eh, etaloni pa, ar Parīzes eh, vienošanos saskaņoti etaloni un tā tālāk. Tas, ko eh, es tagad plānoju darīt, ir izsūtīt kolēģiem kompromisu ap šiem nosaukumiem. Skatīsimies, vai varēsim vienoties par diviem, trim trešdien ir plānot nākamā sanāksme. Otra liela joma, par kuru tika iesniegt 25 grozījumi, ir saistībā ar komisijas deleģētajiem aktiem. Mēs esam pārgājuši no deleģēto aktu svītrošanas uz citiem risinājumiem. Šobrīd ir diskusijas par eh, pirmā līmeņa un otrā līmeņa lomu šeit. Esam sagatavojuši kompromisus, tos arī izsūtīsim. Attiecībā uz to, cik daudz mēs varam definēt pirmajā līmenī, nekļūstot arī pārāk perspektīvi, mums šeit eh, preskriptīvi, un mums ir nepieciešams eh, panākt vienošanos. Tālāk ir eh, par pielikumu vēl ap 50 grozījumiem. Respektīvi, ap to, kā komisija vajadzētu iesaistīties. Vai tur būtu kāds licencēšanas modelis, pieņem, piemēram. Un tur eh, atkarībā no tā, kādas metodas ir jāizmanto, vai ir pat ideja atstāt visu nozars pārstāvi um, lemšanai. Un visbeidzot, joma, kas saistīta ar uh, kritiski svarīgajiem etaloniem un to darbības eh, jomas paplašināšanu. Tur ir trīs grozījumi, divi no EPP, no Anna Sanders un EPP koordinātori Markus Feber un viens no Alde, no, nu, no Karolīnas Naktigāls. Zinu, ka šeit ir zināmas bažas eh, saistībā ar to, kas īsti notiek ar etaloniem, eh, etalonu regulas ietvaros, bet neesmu pārliecināti, ka risinājums šai problēmai galvenajā etalonu priekšlikumā ir meklējams šeit, šajā priekšlikumā. Es apzinos, ka uh, tas ir līdzīgi kā grozījumi attiecībā uz ESA aģentūru darbības pārskatīšanu. Uh, jāskatās, eh, kāda ir eh, kolēģu domas, kā risināt šo jautājumu. Tas būtu problemātiski. Mēs vēlamies uzlabot likumdošanas darbu. Nevarē, nevajadzētu darīt to caur šo dosjē, bet labprāt uzklausīšu komentārus no citiem. Bet pie kompromisiem es nonākšu vēlāk, tad, kad būšu guvusi ieskatu par to, eh, kādā virzienā mēs tad izvēlamies iet. Es tad labprāt uzklausīšu kolēģus tagad pirms izteikt tālākus komentārus. Eh, no tautas partijas, ja es saprotu, izteiksies Alēnas Lamas Ūrsenes, Sanders eh, vietā. Jā, paldies, eh, cienījamā ēnu priekšsēdētāja. Es pats esmu ēnu priekšreferenta ēna un. Uh, Es gribētu iesākumā pieminēt Žaku Brellu, ļoti slavenu beļģu dziedātāju, kurš dziedāja: Nepamet mani, ļauj man būt par tava sēna sēnu, tavas rokas sēnu un tavas unīšēnu. Un tagad, pēc visām šīm ēnām, es e, izklāstīšu jums Arnes Sandersas viedokli. Viņu uzskata, ka Šis eh, regulējums noteiks minimālās prasības eh, mazām eh, oglekļā un labvēlīgai oglekļa ietekme Eiropas Savienībai, bet jāpaliek realistiem, jo mēs nevaram pieprasīt, lai viss uzreiz piemērotos Parīzes nolīgumam. Ar šo regulējumu mēs paredzam samazināt uh, Eh, siltumnīcas gāzu izmešu apjomu, nav runa par teksta apjomu paplašināšanu, kas to apgrūtinātu, tā sapratni apgrūtinātu investoriem. Komisija ir paredzējusi vairākus otrā līmeņa pasākumus, ko drīkstētu attiecināt tikai uz tehniskiem elementiem, šeit piekrīt Arnai Sandersai, tad, kad temati ir politiskāki, tad ir jāpiemēro politiskā arbitrāža starp līdzlikumdevēģiem. Runājot par e, piemēroto metodiku rādītājiem, ir jārīkojas pietiekami elastīgi, lai pieļautu finanšu inovācijas, kā arī tehniskās eh, piemērošanās. Un šeit ir būtiski pārskatīt daudzas pielikumā paredzētās lietas, lai varētu šo elastību saglabāt. Šodien eh, daudzi norāž, norāda eh, kritēriju administratori atrodas trešajās valstīs, un mēs esam stāvoklī, kad Eiropas finanšu institūcijas nevarēs šos rādītājus izmantot sākot ar 20. gadu, kas draud ar finanšu destabilizācijas risku, un mums šis temats būtu jāskat detalizētāk. Bez tam ņemot vērā otrā līmeņa pasākumus, kas ir paredzēti šajā tekstā, Anna Sanders uzskata, ka uh, regulējums var stāties spēkā tikai pēc otrā um, līmeņa pasākuma publicēšanas. Bez tam šajā pārējā uz ilgspējīgāku ekonomiku nedrīkst izsniegt vairākas uh, jomas. Nolūks ir novērst atsevišķu sektoru izslēgšanu, kas būtu pretrunā ar komisijas piedāvāto pieeju. Paldies! Un tālāk. ECR grupas vārdā neviens. No liberāļiem e, ēnu referenti ir klāts. Merci beaucoup. Dear Mrs. Paldies, Gilas kundze, godātie kolēģi. Kā jau esmu paudusi to iepriekš, es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu. Tas nozīmē, ka es ticu tam, ka ir jāizveido eh, īpašu atbalstu klimata pārmaiņu eh, attīstības eh, etalonam. Tas varētu izveidot arī pievilcīgumu jaunu standartu izstrādēju. Un šie etalonu e, izstrāde līdz šim ir fakultatīva. Lai padarītu to par obligātu un noteiktu arī standartus līdzīgiem etaloniem, nu, tas īsti nebūtu vēlams, jo tas saistīts ar diviem riskiem. Pirmkārt, būtu ļoti grūti definēt to, kas ietilps šeit darbības jomā, un no tā varētu viegli izvairīties. Otrakārt, mēs riskētu vai nu izstrādāt metodiku, eh, kas eh, stingri ierobežos inovāciju, vai arī eh, liktu ļoti sīki aprakstīt, kāds etalons varētu būt un kāds nevarētu būt. Tādējādi tiktu pārņemti pienākumi un e, pilnvaras, kas būtu klientam. Neaizmirsīsim, ka etaloni paši par sevi nenosaka kapitāla virzienu. Tas ir atkarīgs no investora izvēles. Paldies! Merci. Paldies, tālāk zaļie molie. Paldies, Pervanša. Paldies Nīnai par ļoti konstruktīvo darbu pie šī dosjē. Viņi ir organizējusi jau eh, vairākas eh, ēnu referents sanāksmes, mums bija aktīvas diskusijas tur. Vienošanās par eh, definīcijām un nosaukumiem diviem etaloniem, nu, tie ir jāmaina. Mūsu mērķis zaļajiem ir būt gan ambicioziem attiecībā uz klimata mērķu sasniegšanu, bet arī jāizvairās no tā, ka pārāk detalizēti aprakstām šos etalonus. Uh, šeit uzsvars ir uh, uz uh, ietaupījumu metodēm. Un uh, komisija gan nav pārāk ideālu šo priekšlikumu sagatavojusi. Tam ir nepieciešama ievērojama uzlabojuma. Tomēr mums prieks redzēt, ka mūsu ierosinājums attiecībā uz klimata pārmaiņu etalonu ir pieņemts Šobrīd, protams, būs ļoti neliels uzņēmumu skaits, kas būs ieinteresēti, bet tas nāks par labu tiem investoriem, kas vēlas veikt investīcijas eh, īstos zaļajos produktos. Kaut arī eh, varbūt nav šie etaloni tādā līmenī, kas ļautu pilnvērtīgi īstenot Parīzes vienošanos Um, tas tomēr radītu liels iespējas uh, citiem uzņēmumiem samazināt savas emisijas uh, saprātīgā laika termiņā, kas palīdzētu zaļai finanšu uh, sektoram kļūt par daļu no kopējā finanšu sektora. Mēs tomēr neesam uh, spējīgi atbalstīt uh, tos, uh, kas ierosina izmantot netingu principu attiecībā uz oglekļa emisijām Kas attiecas uz eh, uzraudzību pakalpojumu sniedzējiem šiem etaloniem? Katrā ziņā šeit nedrīkst kavēt inovāciju. Etalonu piedāvātājiem būtu jābūt arī stimulam eh, aktualizēt šos piedāvātos etalons dažas normas e, komisijas priekšlikumā e, ir liekas, jo tās atkārto tikai to, kas jau ir citos tiesību aktos. Tāpēc mēs esam iesnieguši grozījumus e, svītrot atsevišķu rinkops un cerams, ka jūs mums palīdzēsiet mazināt šo administratīvo slogu. Mēs esam pret tiem grozījumiem, kā, kuru mērķis ir grozīt uh, kopējo etalonu direktīvu, Šie grozījumi, mūsuprāt, varbūt eh, izriet no lobēšanas aktivitātes, kur ir savi mērķi, bet tiem nav īstā vieta šeit, un tas neļautu panākt vienošanos par šo priekšlikumu. Tiek apgalvots, ka šie grozījumi ir nepieciešami, lai izvairītos no nopietniem eh, zaudējumiem finanšu jomā, bet mēs nesaskatām neko tādu. Finanšu stabilitāte nav apdraudēta. Tā kā, kā jūs redzat, jau šobrīd ir plaša vienprātība un domāju, ka kopā ar referentu varēsim ievērojami uzlabot eh, komisijas priekšlikumu. Paldies par šiem komentāriem debatēs. No nu, goja neviens nav klāt. Na, arī citu grupu pārstāvi nav. Komisija ir šeit. Nu, nevēlas izteikties. Tāpēc es tagad došu vārdu Sirpai Pietikainenai un vēl vienam runātājam. Uh... Paldies! Diezgan daudzi kolēģi ir strādājuši arī pie pašiniciatīvas ziņojuma par ilgtspējīgu finansējumu. Tā kā mēs zinām, kāda ir problēma, nevajadzētu koncentrēties tikai uz klimatu, jo, ja tā darat, nu tad tā rezultātā rodas tādas problēmas kā, piemēram, palmu eļļas problēma, jo netiek ņemta vērā ietekmes citām jomām - resursu efektivitāti un vidi. Nu, tā kā jāņem vērā arī sociālie un pārvaldības jautājumi. Visiem etaloniem būtu jāatspoguļo arī citu jomu elementi. Nu, vismaz minimālā ziņā būtu jāievēro kaitējuma nenodarīšanas princips, bet es domāju, ka visai šai ietekmei vidas ziņā būtu jābūt vismaz nedaudz pozitīvai. Mums gan nav šādas te idejas par melnējiem sarakstiem nevienā no tiesību aktiem. Nu, un tā ir varbūt eh, tāda praktiska pieeja, bet ne pati iedarbīgākā etalonos būtu jāatspoguļo arī negatīvā ietekme. Nu, tas ir mazliet sarežģīti. Kā te to izdarīt, izmantojot etalonus? Ja etaloni ir balstīti uz indikatoriem, nu un šie indikatori ir parlamentu ideju rezultāts. Tas parādās pašiniciatīvas ziņojumā un parādās arī šeit. Nu, tagad to ir plānots līdzīgi atspoguļot arī taksonomijā, un es domāju, ka tam būtu jāparādās arī etalonos. Tagad, kad jūs izveidojat etalonu, tad jūsu ziņā lemt, cik lielā mērā ir runa par bioloģisko daudzveidību, pozitīvu ietekmi uz klimatu vai cita veida ietekmi. Bet, tad, kad veicat aprēķinus, tad aprēķiniem būtu jābūt balstītiem uz šiem harmonizētajiem indikatoriem, kas jāizstrādā un jāizmanto tā, to pašu dzīves cikla analīzi. Un tā lai mums nebūtu atšķirīgas regulējuma un aprēķina metodes kā citās nozerēs. Nu, tad, ja jūs šos indikātorus izmantojat, tad tas arī mazina problēmas, jo jūs varat parādīt, ka Lūk, tur ir eh, runa par plus-mínus kaut kādiem rādītājiem bioloģiskās daudzveidības ziņā, bet ir ļoti labi ietekmi uz klimatu un netiek nodarīts kaitējums vai arī gluži pretēji. Mm, tad arī kļūtu zinām šie te palmu eļas eh, gadījumi un līdzīgie gadījumi par negatīvu ietekmi kādā konkrētā jomā. Un arī biodegviela ir viens no piemēriem. Uh, Ja tiek veikta dzīves cikla analīze, tad eh, tiktu arī konstatēts, ka importējot kaut kādas atliekvielas vai, piemēram, palmeļu no otras pasaules malas, nu tad eh, tā enerģijas pēda būtu kopumā negatīva. Nu, tad jūs nevarētu šāda veida etalonu saukt par pozitīvu, kas runātu par labu analizētajai aktivitātei. Nu, lūk, tas, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem soļiem klimata pārmaiņu risināšanai un resursu efektivitātes nodrošināšanai. Tas ir tikpat eh, svarīgi, kā grāmatvedība finanšu nozarē. Tāpēc tas viss ir ļoti pareizi jāsakārto un ir nepieciešama harmonizēta pieeja kā etaloniem, eh, tā arī informācijas atklātībai. Nu, lūk, un es šādu domu gaitu esmu klāstījis arī savos grozījumos un ceru, ka tos varēsiet ņemt vērā strādājot pie gala kompromisa. Paldies! Thank you, Chair. Uh, now... Paldies, uh, priekšsēdētāji. Sirpānas vārdiem runājot, tik tiešām vajadzētu ņemt vērā visus elementus. Runa ir par peļņu, klimatu un cilvēkiem. Un es domāju, mēs piekrītam arī kādām citām jautājumam. Tas arī ir skaidri pausts mūsu nostājā par uh, disclosure. Parlamenta skatījumā nevajadzētu iesprūst šajā zaļajā nišā. Mēs gribam uh, SG apsvērums iestrādāt visās politikas jomās. Un kā etaloni, tā arī disclosure ir būtiski elementi. Tā kā šeit rīcības plāna uzticamība ir uz spēles. Uh, lai ko mēs arī nedarītu, tam būtu jābūt eh, tādam vadošam elementam. Un eh, tas galvenais vēstījums ir tāds, ka pasaule mainās un eh, tam ir jāspēj pielāgoties. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir inovācijas un potenciāls finanšu nozarē, bet to ir jāspēj izmantot. Par etaloniem kāds konkrētāks piemērs. Es atceros, ka Timants augsta līmeņa ekspertu grupas vadītājs ļoti lielā mērā uzsvēra etalonu nozīmi. Eh, pašreizējie etaloni eh, faktiski ļoti maldinoši, kaut visi tiem ļoti seko. Viņš to vairāk kārt uzsvēra, tāpēc es esmu nācis klajā ar grozījumiem, kur ir teikts, nu, neskarot to, ko teica Serpa, šeit lielā mērā ir par runa, runa par saskaņošanu ar Parīzes vienošanās idejām. Manā grozījumā ir teikts, ka pēc četriem gadiem etaloniem būtu jāsaskan ar Parīzes nolīgumā iestrādāto. Galvenais mērķis manam grozījumam bija ESG iestrādāt uh, visās lēmumu pieņemšanas jomās. Un esmu redzējis arī atšķirīgus grozījumus, kas arī ļoti interesanti tie nāk no Nīnes Giles. Uh, būtisko etalonu analīzē būtu jāizmanto tikai būtiskākā informācija, kas izriet arī no Parīzes nolīguma un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Nu, tātad paši būtiskākie etaloni būtu jāpieskaņo, un varbūt ne visi. Es kurš vienkārši gribēju uzsvērt to, lai algā grupa ir pie tā strādājusi, un mums ir jādomā par to, kā šos apsvērumus izmantot arī finanšu sektorā. Tas ir tas, ko mērķējam. Euh, es pati gribētu izteikties euh, arī no savas puses un piedāvāt dažus elementus diskusijām. Mēs saprotam, ka ir runa par oglekļu kritērijiem un uh, to, ka augsta līmeņa grupās notiek diskusijas par iespēju šo spektru paplašināt un ņemt vērā visus vides, sociālos un citus aspektus. Un es apzinos, ka arī visās diskusijās, kas notika, šie elementi izskanēja. Es saprotu, ka mēs pārāk ierobežojot uh, Eh, lietas oglekļa sakarā mēs palaist garām iespēju. Tomēr jāapzinās, ka ir šī daļa jāst, eh, jāstrādā pietiekami, bet ar to nebūs, ar to vien nebūs gana. Tāpat šeit ir un ne tikai pār tehnisko pusrādītāju E, pārskatīšanai. Kāpēc šī diskusija notiek? Tāpēc, ka mēs pārtraucām divu sfēru izolētību, kas ir finanses un rādītāji indeks no vienas puses un ekoloģija no otras puses. Un tagad paredzēt tiltu starp abām ir tas, ko mēs darām šeit. Un tāpēc ir jāpārdomā šie jautājumi. Uh, lai varētu ņemt vērā nišas indeksus, kas, kur uzņēmumi varētu sevi pozicionēt kā ar eh, pilsonisku atbildību, kā arī iekļaut visus nepieciešamos rādītājus. Es nedomāju, ka jāatsakās no domas saskaņot eh, mūsu vēlamos rādītājus ar. Uh, ar citiem jautājumiem par Mm, termiņiem runājot, es negribētu pārāk visu palaist eh, pārcelšanā uz nezināmu nākotni, tāpat arī eh, ne, eh, neiekritīsim vecajās lamatās, ka jāpabeidz ir vismaz taksonomija, un pēc tam mēs varam pāriet pie nākošo. Es zinu, ka tad mēs nekur uz priekšu netiksim bet eh, pabeigt taksonomijas tekstu šajā sasaukumā ir visai vājas, un viss, ko mēs varam uzsākt, ir jāuzsāk. Un pats pēdējais punkts attiecībā uz referents sacīto par grozījumiem, ko mēs saucam par leģislatīvajiem eh, jātniekiem. Uh, es gribētu tos izmantot, lai atkārtoti atsāktu sarunas, kādas bija iepriekšējā tekstā par rādītājiem un kritiskajiem rādītājiem, kur es saskatu grozījumus, ko jau zinu no galvas, jo tieši tie paši tika iesniegti no tiem pašiem autoriem, pārskatot uh, uzraudzības uh, iestāžu pārskatīšanas tekstu, kur uh, teksts, kur kritiskie rādītāji bija iekļauti, ir atkal atvērts. Uh, un attiecīgi, manuprāt, šis jautājums, ja tiek lemts, ka tas ir jāskata, euh, ir jāparedz kalendārs kritiskajo rādītāju skatīšanai. Mēs zinām, kā tiks teikts, kā tas ir sarežģīti, kā vajag vairāk laika un tā tālāk katrā ziņā. Šī diskusija būtu jāparedz diskusijām, kad būs runa par uzraudzības lēmējiestāžu pārskatīšanu. Lūk, tas ir mans priekšlikums, un tad man likās arī, ka tāds ir komisijas priekšsēdētāja priekšlikums kurš vēlētos paredzēt grozījumus šīm debatēm. Un tagad, eh, kodējuma referentā, esmu pārliecināta, ka jūs vēlaties noslēgt šīs diskusijas. Um, Paldies! Paldies visiem par komentāriem, jo īpaši jau ēnu referentiem, kas atkal tiksies šonedēļ. Nu, es tad varbūt koncentrēšos arī uz izskanējušajām bažām, jo jūs nebūsiet eh, ēnu referents sanāksmē, kad mēs par šo lietu runāsim. Sirpai un Polam gribu teikt, ka mans sākotnējais eh, priekšlikums diezgan ievērojami koncentrējas uz S un K ietveršanu, nekoncentrējoties tikai uz E Un Es arī pavadokumentā norādīju, ka ir svarīgi ņemt vērā to, ko ir teikusi augsta līmeņa grupa. Domājot par to, vai tas ir eh, jāveido tā, ka tiek saskaņot visi etaloni vai daži no tiem. Uh, Nu, manā sākotnējā priekšlikumā bija piedāvāts saskaņot visus etalonus, un visi pārējie ēnu referenti to laik man uh, gandrīz vienbalsīgi piekrita. Uh, tikai viens šķiet norādīja, ka ar visiem tas neizdosies. Nu, un jau tagad mēs arī dzirdam, ka cilvēkam šķiet, ka tam būtu jābūt fakultatīvam pasākumam. Nu, un mans otrais grozījums bija veidots ar mērķi nodrošināt to, ka būtiskie etaloni tiktu izmantoti kā tādi, jo man nešķita, ka visi etaloni gūtu absolūti visu piekrišanu. Tāpēc es arī runāju par pašiem būtiskākajiem un nozīmīgajiem. Bet, protams, ka par to visu vēl ar vien tiek runāts, meklējot kompromisu. Man šķiet, ka Pol, daudz ko no tevis teiktā es jau esmu uzsvērusi savā ziņojuma projektā. Proti ir svarīgi to iestrādāt arī citās jomās, un, protams, ka šeit lielā mērā runa ir par parlamenta uzticamību. Centīsimies diskusijās un kompromisu meklējumos nodrošināt to, ka šīs domas tiek atspoguļotas arī gala variantām. Un ēnu referentu vidū ir arī mm, dažādas domas par to, vai būtu jāietver laika grafika pagarinājums. Priekšādātāji, es domāju, ka nu droši vien šos jautājumus būtu vērts pārunāt mūsu darba grupās pa vienam. Es zinu, ka komisija nevēlējās komentēt, bet es tomēr gribēju lūgt skaidrojumu. Atsevišķi jautājumi, kas ir izskanējuši mūsu darba grupās ir bijusi pausta kritika par metodēm, kā tiek aprēķināts emisiju samazinājums. Un viens jautājums, kas izskanēja, bija par šo metožu modernību. Tās ir novecojušas, un varbūt, ka komisija pavisam īsi varētu komentēt šo lietu. Proti, no kurienes nāka metodes. Uh, ja kāds no komisijas ir zālē. Tas tiešām būtu noderīgi nākamajam diskusiju raundam trešdien. Vai būtu kāds varētu ko par to teikt? Euh, Vai komisija ir pārdomājusi? Jā. Paldies par šo iespēju atbildēt uz jautājumu par metodoloģijas jautājumu. Nu, doši vien būsim viensprāts, ka vēl ir pie tās jāpiestrādā, un tas eh, faktiski arī ir otrās apakšgrupas eh, mandātā. Un tā ir eksperta grupas apakšgrupa, kas šobrīd pie tā strādā, un viens no šīs apakšgrupas nolūkiem ir definēt un noteikt, kādas tad būtu labākās metodes lai ņemtu vērā pēc iespējas vairāk datu un atspoguļotu arī jaunāko situāciju tirgu, lai ietvertu arī ESG dimensiju, veidojot mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etalonus. Lūk, tas jau ir grupas mandātā. Parfait. Merci beaucoup de ces. Euh, Ļoti labi. Paldies par šiem precizējumiem, kas palīdzēs mūsu referentei turpināt darbu un izstrādāt kompromisus. Atgādinu, ka balsojums notiek 3. Eh, decembrī. Un tagad mēs varam pārēt pie darba kārtības 3. desmitā punktā, kas ir Volfa Klinca ziņojums par uh, kolektīvo ieguldījumu fondu pārobežu izplatīšanu. Un, ja es pareizi saprotu, izteiksies ALDE grupa koordinators, kurš būs uh, uh, ēna referentam Wolfam Klincam. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs eh, Klinskungs. Nevar būt klāt, un tāpēc. Es izklāstīšu viņa viedokli. Um, Kolēģi, diemžēl es nesmu varējis ierasties šai sanāksmē. Un saka Klinca kungs, un tad lūk, es izteikšos viņa vietā. Mani grozījumi ir līdzīgi tam, kā ziņojuma projekta virziens, un ir lieliski iespēja iestrādāt lielāko daļu grozījumu tajā. Klinca kungs arī saka, ka. Pirmais kompromisu projektu kopums tika sagatavots un nosūtīts visiem ēnu referentiem pagājušajā nedēļā. Pirmajā ēnu, pirmā ēnu referenta sanāksme, lai pārnātu kompromisu, notiks šo trešdienu. Un Klints ir minējis trīs galvenos pārunājumos jautājumus. Pirmkārt, definīcijas un nosacījumi. Otrakārt, primārketinga režīma dzīvotspēja. Un treškārt, nosacījumi par tirgus aktivitāšu paziņošanu. Viens no bažas radošajiem jautājumiem ir BEPS un UCITS skīts nākotne. Jā, nu referenti ir nākuši klajā ar kopīgu grozījumu šajā lietā. Padome ir norādījusi, ka atbalsta parlamenta priekšlikumus. Nu, tāpēc arī jautājums komisijai no klīnca puses. Vai komisijas pārstāvis varētu īsumā pateikt, vai komisija atbalsta piedāvātos risinājumus? Paldies! Merci beaucoup. Paldies! ETP vārdā ēnu referents ir klāt Alans Lamasūrs. Paldies priekšādātāji. Nu, šoreiz tiešām esmu īsts ēnu referents. Un, lai gan e, referenti nav klāt, tomēr gribu apsveikt ar paveikto darbu viņu. Un paldies arī par to veidu, kā viņš ir centies e, ņemt vērā visu ēnu referentu paustos viedokļus un ierosinājumus. Atgādināšu tikai par pāris lietām, kas man šķiet būtiskas. Par pre-marketingu. Nu, es varu piekrist tam, ka tik tiešām būtu jāvairo premārketinga izmantošanas kapacitāte esošajiem fondiem. Un tas būtu attiecināms tām valstīm, kurās fondi vēl nav veikuši nekādas darbības. Un tas pats būtu attiecināms arī uh, attiecībā uz drošības elementiem reverse soliciting. Arī par to bija vienprātība. Vēl ar vienu ir grūtības attiecībā uz uh, šo ideju paplašināšanu arī uz UCITS fondiem. UCITS fondi praksē nav tikai uh, mazumtirdzniecības produkti. Nu, tāpēc, mūsuprāt, šiem fondiem nevajadzētu būt, gūt no tā labumu. Un tas nozīmē, ka mazumtirdzniecības investori gūtu labumu. Un šeit ir runa par lielu līdzekļu apjomu. Par esma lomu. Mēs eh, pilnībā atbalstām kontaktpunktu izveidi, lai veicinātu saziņu starp uzņemošo valsti Un, ja visi piekrīt tam, ka ir jābūt informācijas apmaiņai starp nacionālajām iestādēm, es man, nu, tad eh, būtu ļoti labi, lai tam tiktu izmantots eh, šāds te kontaktpunkts. Un tas arī sasaucas ar to, kas eh, tiek darīts attiecībā uz prospektus regulu. Par maksu vai nodevām mēs atbalstām paskaidrojumus, kas ir izskanējuši no referenta puses un arī Saida Kamala. Uh, par racionalizāciju. Un tam visam būtu jābūt pamatotam un sasaistītam ar efektīvu uzraudzību. Bet es gan pats nevaru atbalstīt grozījumu, ko ierosināja Brians Heijs par DS, DFS. Manuprāt, tās ir diskusijas, ko vēl ar vienu visi atceras. Nu, un diez vai būtu vērts tās atkal atsākt. Nu, nobeigumā teikšu, ka ir kāda lieta, kas vēl ir vien jāatrisina. Par izņēmuma nepieņemērošanu UCITS prips dosijē ietveros. Es zinu, ka jums priekšēdētāji arī šī lieta ir ļoti labi zināma, un es tā saprotu, ka referents atbalstītu jūsu ideju un tikties ar komisiju. Uh, un pārunāt, paš, pārunāt šo jautājumu. Es labprāt piedalītos. Paldies! Paldies, Madīte Mūras, es un D vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt paldies ziņotājam apstiprinu, ka arī mēs saņemām kompromisa grozījumus, un es piekrītu, tik tiešām esam uz pareizā ceļa, lai rastu risinājumu šajā dosjē. Manas galvenās bāžas ir saistītas ar investoru aizsardzību. Un par eh, paziņošanu, protams, ka mēs vēlamies veicināt pārobežu aktivitātes un būtu jābūt iespējai pievienoties tirgumu un to pamest bez liekiem sarežģījumiem, bet ir jāparūpējas par investoru aizsardzību. Nu, un tāpēc arī es ierosināju savos grozījumos, ka te notifikācija ir iespējama, ja šai tirgu nav palicis neviens um, mazumtirdzniecības investors. Bet, ja kādi investori tomēr ir palikuši uzņemošajā valstī, tad viņi saglabā pietiekamo aizsardzības līmeni. Nu, un jāsaka, ka es arī īpaši neatbalstu primārkit ieviešanu ucits, jo ucits tomēr ir mazumtižniecības produkts, un ja mēs ko tādu ieviestu tagad, es nezinu, kādas būtu sekas. Un šī ir jauna ideja, nav ietekmes izvērtējuma. Nu, tā kā mums vismaz vajadzētu zināt, kādas tad būs sekas. Uh, ja mēs ko tādu ieviestu. Nu, un vēl es piekrītu, ka tik tiešām nevajadzētu atkal atvērt uh, DFS dasjē. Neredzu jēgu tam šobrīd. Nu, un uh, pēdējais komentārs. Mazliet esmu apmilsusi attiecībās daudziem priekšlikumiem par informācijas apmaiņu. Attiecības starp nacionālajām iestādēm. Nu, būtu vērts eksāmenta informēt uzņemošo valsti par ieceri īstenot primārketa aktivitātes. Nu, es varētu sadzīvot arī ar ideju, ka Nacionālā iestāde ekspost saņem šo informāciju, bet es domāju, ka būtu labāk tomēr iestādes informēt pirms kaut kas notiek tirgū par informācijas apmaiņu starp nacionālajām iestādēm un ESMA. Es domāju, mēs visi esam viensprātis. Ir jānodrošina, ka tiek nodoti būtiskie dati. Mums nevajadzētu Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi pārpludināt ar uh, pārāk daudz datiem, jo, nu, par daudz informācijas arī nekam neder. Būtu labi, ja tirgus un vērtspapīru iestāde uh, varētu mums ko pastāstīt par jau pastāvošiem datubāzēm, kā tās varētu papildināt. Un, jebkurā gadījumā, es piekrītu, ka mums būtu jāpielāgo informācija un arī saiktas starp nacionālajām iestādēm un ESMA. Nu, lūk, kopumā domāju, ka esam uz pareizā ceļa un domāju, ka sadarbojoties ar referentu, drīz jau arī panāksim kompromisu. Labi, paldies Zaļo grupas vārdā ēnu referents ir Svens Gigolds. Paldies, biedri! Koncentrējoties uz galvenajiem punktiem piekrītam komisijas un arī referenta ambīcijām. Arī lielākā daļa deputātu vēlas atvērt tirgu ņemot vērā arī kapitāla tirgus savienību un nolūku mazināt liekus šķēršļus Eiropas kapitāla apritei. Ar mērķi nodrošināt eh, spēcīgu patērētāju aizsardzības atvaru. Nu, tās faktiski ir eh, vienas medaļas divas puses. Līdz takus tam eh, gan ir arī atsevišķi jautājumi, kur varbūt kompromisi ir pavirzījušies eh, tuvāk labam risinājumam, bet, ja runa ir par sistemātisku informāciju, par eh, mārketingu komunikāciju, mūsuprāt, vārds shall angliski būtu piemērotāks nekā may, tātad obligāts raksturs. Vairākās dalībvalstīs tas tā jau ir, Tā kā domājam, ka ieviešot Eiropas līmeņa noteikumus, mums būtu jānodrošina augstāka patērētāja aizsardzība. Tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu to, ka cilvēkiem nešķitu, ka spēcīgāka kapitāla tirgus savienība mazinātu patērētāju aizsardzību. Nu, un mums ir prieks redzēt, kā tagad eh, otrā panta kompromisā detalizēti ir izklāstīti riski un eh, ieguvumi. Un ka arī vadlīnijas, par ko ir runa otrajā pantā šai priekšlikumā, ir eh, nu jau tagad kļuvušas par RTS. Un tāpat arī atziņīgi vērtējam to, ka kompromisa projektā ir ietverts mūsu priekšlikums par to, ka mārketingā ir iekļautas augstas garantijas, kā arī atbilstoša piekļuve kolektīvās tiesība aizsardzības pasākumiem tiesvedības gadījumā. Faktiski informācija ir tas pirmais solis, lai labāk īstenotu kolektīvās investoru tiesības. Nu, un ja runa ir par uh, Wicked pre-marketing jautājumu. Mūsuprāt, komisija savā sākotnējā priekšlikumā ir radusi labu līdzsvaru, un mēs atbalstītu tā saglabāšanu. Tik tiešām būtu jāierobežo pre-marketing ar tādiem ļoti noteiktiem nosacījumiem. 135. grozījums par eh, neformālu paziņošanu par eh, pārobežu premārketingu tagad parādās kompromisā. Tas, mūsuprāt, ir solis uz priekšu. Un vēl gribu uzsvērt, ka šī te ideja uh, vājināt naudas tirgus regulējumu. Pirms šis viss stājas spēkā, par to runāja Klins un Kamāls no EKR. Nu, tas mazliet izklausās pēc joka. Un man ir prieks, ka divas lielākās grupas tagad ir uz to reaģējušas. Mēs nepiekrītam tam, ka stingrāk noteikumi attiecībā uz SINAF būtu jāatliek malā, pirms viss vispār ir stājies spēkā. Tas būtu tāds pārsteidzošs gājiens. Un visbeidzot, gribētu uzsvērt, un par to arī saku paldies referentam, proti ēnu referentu sanāksmē būs arī komisijas un padomas pārstāvji, runāsim par prips un ucits kas arī ir ļoti svarīgi jautājumi. Ja mēs vēl ilgāk gaidīsim, pirms ieviest prips, nu, tad, tad tas tad, tad būtu būtiskākās informācijas dokuments UCITS jomā, nu, tad mēs riskētu ar visu priekšlikumu kopējo integritāti. Bet, nu, protams, ka šim būtiskās informācijas dokumentam ir reāli jādarbojas, tāpēc es labprāt uzklāsīšu komisiju vai viņi var garantēt, ka šāds dokuments tik tiešām darbotos. Ņemot vērā apstākļus, mums jāpieturas pie tā, par ko esam balsojuši. Nu, un būtiskās informācijas dokumentam būtu jābūt tādam universālam instrumentam. Paldies! Merci, la GUE n'est pas représentée. Le... Paldies, GUE nav klāt, citām grupām nav vien referentu, un tagad došu vārdu komisijai kur ir klāts par šo dosiju runājot, bet vispirms es gribētu piebilst divus aspektus. No tiem pirmais par, eh, es, eh, par valūtas fondu, kurš arī parādās kā leģislatīvais eh, darbo, darbinieks šajā dosijā. Es saprotu arī lielo grupu nostāju, zaļo nostāju. Es eh, nedzirdēju šeit referentu viedokli, bet varbūt eh, viņa pārstāvis var mums teikt kādu vārdu. Varbūt mēs atcerēsimies arī diskusijas, kādas bija šajā sakarā ar komisiju, ar esmu atzīstot komisijas juridiskā dienesta atzinumu šī dosies sakarā, un, manuprāt, ir pilnībā jāņem vērā likumdevēja vēlmi neņemt vērā šos leģislatīvos cīnītājus. To mēs analizēsim kā pēdējo mēģinājumu atgriezties pie līdzsvaru pirmajā līmenī. Un vēl viena piezīme prips sakarā. Un to, kā prips tiek pakļa, arbitrāžai tiek pakļauts viss šis leģislatīvais darbs, un saskaņā ar to pirmajā līmenī vispirms būs izvērtējums, kā darbojas prips, un tālāk tā piemērošana pēc zināma termiņa. Šodien mēs daži no mums balstās uz to, ko prips stāšanās spēkā ir tikusi nokavēta, lai varētu kavēt tālāk visu procesu. Bet valstī, kur tika atbalstīts prips spēkā stāšanās aizkavēšana, Es esmu saņēmusi daudz patērētāju aizsardzību, eh, patērētāju tiesību aizstāv vēstules par to, ka prips netiek attiecināts uz OPCVM. Un Ies, visdrīzāk risinājumi būs pragmatiski, nebūs ideāli, bet es aicinātu nonākt līdz visātrākajam iespējamajam risinājumam. Jāpaturprātā arī tas, ka nav politiskas vienprātības, lai pieprasītu uzraudzības iestādēm pabeigt otrā līmeņa darbu līdz sasaukuma beigām. Un es domāju, ka mūsu kalendāram. Vajadzētu būt precīzākam un to nevajadzētu atlikt. Došu vārdu tagad komisijai, lai atbildētu uz uzdotiem jautājumiem un arī nesagrozīt to, kas tika teikts eh, prips sanāksmē. Thank you, thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godāti deputāti, paldies par jūsu darbu pie šīs svarīgā dosjē. Pāris komentāru par jūsu minētajiem galvenajiem jautājumiem. Komisijas skatījumā primārketinga ieviešana būtu jākombinē ar atbilstošiem drošības elementiem. Un, kā jau jūs arī minējāt, būtu tiešām jāziņo kompetentajai iestādēji, lai ļautu attiecīgām iestādēm uzraudzīt aktivitātes, kas ir ļoti būtiski. Par uh, paziņošanu. Mēs atbalstām harmonizētus uh, nosacījumus šai ziņā. Ja mums tādu nebūtu, tas tiktu apdraudēts kopējais režīms. Nosacījuma noteikšana nacionālā līmenī, protams, arī nevairotu harmonizāciju un neveicinātu pārobežu izplatīšanu. Kā jau daudz no jums minēja, komisija neatbalsta grozījumus attiecībā uz reversed distribution mehānismu. Uh, ODM nav savienojams ar iedibināto tiesisko satvaru attiecībā uz money market regulu. Faktiski tā tad būtu iespēja apiet eh, piesardzības pasākums, kas ir ietvērti šai direktīvā. Un tik tiešām tā būtu iespēja apiet regulā noteikto par prips. Nu, protams, ka mūsu mērķis ir nodrošināt to, ka ik viens spēlētājs un ik viens produkts eh, nāk kopā ar prips, lai nodrošinātu saskaņotību visos mazumtirdzniecības produktos. Mēs gan saprotam, ka attiecībā uz eh, mazumtirdzniecības IFS un prips tas nebūtu vēlams. Pieņemam zināšanai grozījumus kas ierosināti attiecībā uz UCITS neizslēgšanu no prips vēl uz diviem gadiem. varam pieņemt piedāvāto risinājumu, mm, pieņemot to, kā vienu soli tuvāk pastāvīgam risinājumam. Tāds ir secinājums, pie kā esam nonākuši. Būtu jārīkojas ātri kopā ar ESAS, lai nāktu klajā ar tālākām izmaiņām otrajā līmenī, lai to visu pielāgotu cits fondiem. varētu arī pārskatīt prips kaut kādā brīdī nākotnē, lai ņemtu vērā arī citus minētos jautājumus. Lūk, mēs to visu pieņemam, bet tomēr viss ir jāskata paturot prātā ilgtermiņa mērķi. Tātad, lai prips būtu kāds informācijas dokuments, būtu pieejams visiem produktiem visās nozarēs. Paldies! Merci beaucoup, je redonne, euh, est-ce que le shadow du rapporteur? Paldies, vai vēl referenta pārstāvs grib izteikties? Nē, tādā gadījumā. Diskusija tiks precīzi nodota Volfam Klincam, un es novēlu veiksmīgi pabeigt darbu pie pēdējiem kompromisiem un vēl ziņoja, ka balsojums komisijā notik, kom, mūsu komitejā notiks ļoti garā balsošanas sesijā 3. decembrī. Tādējādi esam izskatījuši 10. un 11. punktu un pārējām pie 12. kas ir Banku Savienības 2018. gada ziņojums, un mūsu referents ir Nils Torvalds vārds viņam. Pār, viņš izklāstītu 186 eh, grozījumus, kas ir iesniegti. Jā, paldies. Priekšsēdētājiem mums tiešām bija vairāk kā 180 grozījumu. Lielākā daļa no tiem bija par apsvērumiem. Uh, Šobrīd mēs cenšamies tos sašķirot. Mana problēma ir tāda, ka ziņojumam ir jāpaliek gana īsam, kompaktam. Tas ir liels izaicinājums pat tādam bijušam žurnālistam kā man. Lielākā daļa no grozījumiem ir ļoti konstruktīvi. Tā kā šeit nav īpašu problēmu saistībā ar to, ka kādi grozījumi iet visneiedomājamākajos virzienos. Cenšoties sagatavot kompromisu grozījumus, centos eh, ņemt vērā pēc iespējas vairāk ideju. Tas gan nevienmēr ir viegli izdarāms, jo divas no lielākajām grupām iet mazliet citādākā virzienā centrālajos jautājumos. Līdz ar to mēs cenšamies atrast tādu formulējumu, kas varētu būt pieņemams abām lielajām grupām. kompromisu tekstu cenšos šobrīd sagatavot, eh, lai tas būtu pēc iespējas saskaņotāks. Tas ir radījis savukārt izaicinājumu, ka viens un tās pašas idejas atkārtojas dažādos apsvērumu punktos un dažādās ziņojuma daļās. Un mēs cenšamies nodrošināt, ka šis formulējums ir tikai vienā vietā nevis eh, tiktu atkārtots vairākos pantos. Es aicinu ēnu referents arī turpmāk būt tikpat konstruktīviem, cik viņi bijuši šī procesa sākumā, un būt atvērtiem attiecībā uz kompromisiem. Un es darīšu visu, kas iespējams, lai ņemtu vērā pēc iespējas vairāk grozījumu. Tāpat laikā es prasīšu arī zināmu samērīgumu, lai mēs paliktu pie gana lakoniskiem formulējumiem un bez vajadzības nepalielinātu tekstu apjomu. Tad vēlreiz paldies par iesūtītajiem grozījumiem joprojām pastāv plašs atbalsts šim ziņojumam, un es darīšu, ko varēšu, lai turpinātu šīs diskusijas konstruktīvā veidā. Paldies priekšsarētāji par to, ka eh, aicinājāt eh, šo strādāt ar uzklausīšanu. Paldies EPP grupas vārdā došu vārdu. Herr Pervanche, äh, ja, ich wollte zunächst den äh, ēnu referentam. Äh, paldies! Šis tiešām ir ļoti labs ziņojums, ko Torvalda kungs sagatavojas. Jā, tā ir laba ideja veidot ziņojumu lakonisku, nevis tikai atkārtojums un atkārtojums. Un ļoti konstruktīvi arī tas ēnu referents sanāksmēs līdz šim ir bijis. Cerams, ka tas turpināsies arī nākotnē. Tātad Banku Savienības pabeigšana ir ļoti svarīgs solis, lai ekonomika būtu stabilāka. Tur es piekrītu. Mums ir nepieciešams iekšējais tirgus, bet vienotīs konkurences noteikumi tāpat laikā. Līdz ar to ir svarīgi, lai izmaksas, kas rodas ir īpaši mazajām bankām, ne, nepieaugtu nesamērīgi, jo tad finansēšana maziem vidējiem uzņēmumiem uh, Um, nebūs uh, sekmīga. Mēs EPP grupā uzskatām par ļoti svarīgi uh, to, ka tiek saglabāts samērīguma princips. Banku savienība vēl nebūtu nav pabeigta. Diskusijas ir strīdīgas, ir tīpaši par EDIS uh, šo um, nogodījumu apdrošināšanas schēmu. Ir jāturpina darbs, bet uh, jāsaprot, ka mums ir eh, arī starp nacionālajām banku sistēmām atšķirības, un tajās eh, ir arī atšķirīgi riski. Daži grozījumi no tiem, kas ir iesniegti, ir labi eh, ņēmuši vērā šo specifiku. Mums jāpaturprātā mūsu banku sistēmas dažādība. Tas īstenībā ir arī mūsu finanšu sistēmas konkurētspējas pamatā lai nebūtu risinājums, eh, viens risinājums visiem, bet eh, ir šīs atšķirības, kas ir jāņem vērā. Tāpat mums ir nepieciešams arī īstenot naudas atmazgāšanas apkarošanas normas. EBA eh, e loma ir ievērojami jāstiprina, es atbalstu komisijas ierosinājumu šai ziņā. Tas ir tas, ko sagaida iedzīvotāji. Šeit nevar spērt soli uz atpakaļ un pieļaut, ka bankas uh, neizpilda to, kas nepieciešams. Mums ir jānodrošina, lai naudas atmazgāšana banku jomā tiktu efektīvi apkarota. Uzraudzības iestādēm un dalību valstīm ir nepieciešams uh, risināt arī slikto kredītu NPL jautājums. Situācija jau ir uzlabojusies Eirozonā pēdējos gados, bet atšķirības starp dalību valstīm šajā jomā joprojām ir ļoti lielas mums tiešām ir nepieciešams mazināt eh, šo slikto kredītu apjomu. Tad mūsu ēnu referents sanāksmē trešdien mēs tad varētu pavirzīties uz priekšē, jo man tas būtu ļoti svarīgi. Pašinicīvs ziņojums tiešām būtu eh, ļoti noderīgs, skaidri eh, aptverot to, kas notika 2018. gadā šajā jomā, ir daudzas lietas, kas, diemžēl, eh, nav efektīvi izdarīts dalību valstīs. Tāpēc mums ir jāpanāk būtisks progress. Un tas nav tikai saistībā ar tuvajām Eiropas vēlēšanām, tas ir vispārīgs jautājums. Un iedzīvotāji sagaida no mums, ka mēs panāksim pietiekamu progresu. Paldies! Vielen Dank! Uh, et donc maintenant pour le groupe. Euh, Tālāk no sociāldemokrātiem. Un referents ir deputāts Fernandes. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, vēlos pateikties referentam Torvaldam par ļoti līdzsvarota un saprātīga ziņojuma sagatavošanu E, grozījumu skaits, kas nav bezgalīgs, parāda to, ka, lai gan ir bijušas domstarpības, sākotnējais teksts bija pareizi iecerētais. Mums jau bija iespēja iepazīties ar vairākiem kompromisiem, un pilnīgi noteikti mēs meklēsim panākt vienošanos, pat ir skaidrs, ka atsevišķos punktos mums vajadzētu darbu uzlabot. Domāju, ka ir būtiski šo ziņojumu tā sakara atzīmēt, ka tas ir, pat ja nav leģislatīvs, tas ir ļoti nepieciešams, jo ja mēs runājam par Banku Savienību, tad pirmkārt ziņojumā un jebkurā diskusijā mēs atzīmējam, kā banka nav slēgta, eh, savienība nav slēgta, mums ir uzraudzība, mums ir kopīgs atrisinājuma fonds, bet banku savienība tomēr vēl aizvien ir uh, uh, visai tāla no noslēgta veidojuma, un katru reizi runāt par banku savienību ir nepieciešams atzīmēt Banku savienības sakarā, ka laikā viss uh, minētais ir pabeig, paveikts, tomēr ļoti daudz institucionālā ziņā ir jādara. Un tāda, kāda banku savienība pabeigt, mēs varam runāt, vai tā darbojas labi vai slikti, kā mēs varam uzlabot banku savienības institūciju darbību, bet mums ir jāatzīst, ka laigā mm, mums nav ka vēl aizvien mums nav e, pilnīga pabeigta ietvara šajā banku savienības sakarā. Tāpēc ir būtiski atzīmēt to, kā Banku Savienības sakarā, kā mēs atzīmējam dažādos, dažādās paketes un citus tekstus, kā tie darbojas Banku Savienībā, nenosacu, ne, citējot īpaši to, ka Banku Savienība nav pabeigta. Protams, mums ir depo, noguldījuma apdrošināšana, ka mums ir nepieciešams backstops Banku Savienības kopumam. Es domāju, ka tie ir centrāli elementi jebkurā eh, ziņojumā līdz brīdim, kad mums Banku Savienība būs pabeigta. Domāju, ka tas ir arī pats centrālais elements par pāriem jautājumiem un funkcionēšanu. Domāju, ka e, ir iesniegt vairāki grozījumi, kur ir runa par riskiem banku struktūrās, kas no vienas puses tiek skatīta ar banku paketi, kur es domāju, ka drīzumā trilogs tiks pabeigts, bet tāpat ir atsauc uz jauno no regulējumu pār neatgūstamajiem kredītiem. Un šajā sakarā mums ir jāpasvītro nepieciešamība samazināt risku saistībā ar neatgūstamajiem kredītiem, tāpat jārunā par riskiem, kas izriet no otrā līmeņa aktīviem un trešā līmeņa aktīviem, kā arī par iekšējo modeļu izmantošanu. Nereti mēs e, tos e, attiecinām uz kapitāla prasībām. Vārdu sakot, mana grupa runā par to, kā mēs varam uzlabot riska pārvaldību neatgūstamajos kredītos, un mums arī jārunā par riskiem, kas ir saistīti ar otro un trešā līmeņa darbību un par to, kā var uh, tas radīt, ja papildus riskus Banku Savienības darbībā. Un, lai mēs pabeigtu darbu pie Banku Savienības, es domāju, ka ar dažādām aproksimācijām, kas ir mūsu rīcībā, kādam ir jābūt noguldījumu eh, apdrošināšanas līmenim un vēl citi jautājumi Banku Savienības sakarā, visi apzinās to, ka ir jābūt eh, noguldījumu apdrošināšanai un ir jāparedz eh, iespēja pabeigt banku savienību. Tāpat vēl ir citi jautājumi attiecībā uz eh, aktīviem, kas eh, ir brīvi no riskiem, uz eh, suverēnajiem parādiem. Mana grupa uzskata, ka jebkurš temats šī jautājuma sakarā ir jābalst uz starptautiskiem nolīgumiem, un tas izriet no Bāzeles līgumiem, un ik viens nosacījums, kas groza suverēnā parāda, ja jebkuru aspektu ir jāskata kopā ar eirozonas riskiem. Tāpēc mana grupā atbalsta komisijas priekšlikumu šajā sakarā kas dotu iespēju diskutēt un nonākt pie vienošanās par to, kā mēs varam pārskatīt eh, suverēnā pabal, eh, eh, parāda prudenciālo uzraudzību saskaņā ar Bāzeles vienošanos lai mēs varētu arī šos jautājumus iestrādāt citos monetārās eh, politikas aspektos. Un kopumā uzskatu, ka teksts ir kopumā labs. Protams, mums ir atšķirīgi viedokļi daudzos jautājumos, kā to parāda grozījumi, bet domāju, ka mums izdosies vienoties par kompromisiem mūsu komitejā. Paldies! Paldies! Un tālāk. ECR grupas vārdā es nevienu neredzu. Zaļo grupas vārdā es neredzu nevienu pārstāvi. Uh, un nevienu pat, kas izskatās pēc zaļa goē, tieši tas pats, FDD grupā tieši tas pats, un ENF e grupas sakrā tieši tas pats. Bet tagad pirms e, dodu vārdu, es e, referentam došu sev vārdu brīvā mikrofona procedūras ietvaros, ja vien neviens cits vēl nevēlas izteikties. Bet, uh, Runājot pār jautājumu, kam pieskārās citi runātāji, pirmais attiecas uz Eiropas stabilitātes mehānismu pārveidi. Es piešķiru lielu vērību tam, lai mēs atbrīvotos no sliktā ieraduma saukt par stabilitātes eh, mehānismu pēc Eiropas monetāro fondu. Es saprotu, ka tas notika pašā krīzes centrā, bet vairāk kārtīgi to pārdomājot. Ir pietiekami daudz iemeslu nesaistīt šo nosaukumu un arī, arī Meizelbergas deklarācija, eh, kas um, nepārsniedz parlamenta sarunas, bet šajā gadījumā nav atsaucis uz Eiropas monetāro fondu. Bez tam ir vēl divi iemesli, ka to nedarīt. Pirmais būtu ļoti bīstami ieviest apjukumu attiecībā uz monetāro kompetenci Eiropas mērogām tā piekrīt centrālai bankai punkts, un neviena cita Eiropas lēmē iestāde nevar nodarboties ar monetāro politiku. Katrā ziņā tā ir rakstīts līgumu šobrīd, un, un es nedomāju, ka kāds ir piedāvājis līgumus grozīt. Otrais iemesls, varbūt strīdīgāks, bet jāpiemin, ir tas, ka runāt par Eiropas valūtas fondu nozīmētu, Eh, paredzēt, eh, pārkopēt mm, starptautiskā valūtas fonda darbību. Mēs neesam ne ANO, ne Pasaules banka, mums nav Eh, ekvivalentu rīku. Mums ir eh, kom, Eiropas komisija, kam ir leģislatīvais monopols, ir centrāla banka, ir Eiropas parlaments, un mēs nevaram pārkopēt šeit institūciju darbību un pārkopēt eh, to nosaukumus radītu vienkārši apjukumu to darbības ziņā, kas nebūtu vēlams. Tālāk es gribētu uh, atgriezties pie debatēm par B pasauli, ko izmantoja Tomas Mans, jo šīs debates ir kļuvušas par horizontālām. Un zināmā mērā jūs jau to, tam pieskārāties, eh, sakot, ka nevajag uh, Um, panākt to, lai viens modelis to apspiež citu, ir jābūt daudzveidībai. Katrā modelī ir savi riski. Proporcionalitātes temats neizsmeļ modeļa riska tēmatu. Un, manuprāt, ir svarīgi runājot par proporcionalitāti, atsaukties ne tikai uz uzraudzīto struktūru, struktūru, kas tiek izvērtēta, bet arī uz modeļu proporcionalitāti attiecībā pret to, ko šis modelis rada kā risku kādai E, tai vai citai tirgu klasēji. Es domāju, ka jābūt ir integrētām jēsap, jēdzienam par proporcionalitāti pretie gadījumā. Mēs varam nonākt pie tā, ka netiek respektēti visi modeļi un netiek ņemti vērā dažādu modeļu riski vai labās īpašības. Lūk, tas varbūt izteicos pārāk gari, bet tas bija brīvā mikrofona procedūras ietvaros, un tagad es atkal dodu vārdu referentam. Thank you, Chair. Thank you, Chair. Paldies priekšādātājiem. Arī par jūsu komentāru, manuprāt, tas nebija par garu. Tas bija īstenībā ļoti interesants. Nu, mans skatījums uz Eiropas monetāro fondu jau droši vien ir vecs stāsts. Tas viss sākās šķiet 69. gada novembrī, kad Vili Brants piedalījās sanāksmē un teica, ka ja vācieši varētu dot 20% no savas valūtas rezerves Eiropas monetārajam fondam. Nu, lūk, un kopš tā laika mēs visi esam jā, iesaistījušies šai spēlē. Un dažkārt varbūt par to veicinājuši. Bet, nu, es centīšos vairs šai <clears throat> diskusijai nepieskarties. Centīšos izteikties īsi. Tomas eh, Manam, nu viņa vārds jau viena. Liek atgādināt, ka mēs šeit nerakstām noveli. Tas būtu pārāk sarežģīti. būtu jābūt eh, kodolīgiem un koncentrētiem. Bet, nu, kā jau arī kolēģis Fernandes teica, mums ir visi nepieciešamie resursi, lai atrastu atbilstošu risinājumu arī tiem jautājumiem, kur divām lielākajām grupām ir mazliet atšķirīgi viedokļi. Nu, te mazliet eh, jāpiestrādā un jācenšas nāk klajā ar kaut ko tādu, ko varētu atbalstīt visi. Bet tiešām paldies jums abiem un arī mūsu dārgajai priekšstādātājai par komentāriem. Es domāju, ka tas ir ļoti labs turpinājums mūsu darbam. Uh, merci, uh, Paldies referentam. Katrā ziņā uh, esmu gandarīta par iespēju vadīt šos darbus šodien. Grozījumus mēs skatīsim, tie ir izskatīti, balsojums notiks 27. novembrī. Un katrai grupai būs jāpapūlas, lai izpildītu savu kvotu, un ar to man šķiet, ka mēs esam pabeiguši mūsu šodienas darbkārtību, un es eh, arī domāju, ka rīt manā amatā būs kāds cits. Katrā ziņā jauku vakaru visiem!